un visas. Mēs sākam debats mūsu lauksaimniecības komitejā. Un e, pašā sākumā nelielas izmaiņas darba kārtībā es aicinu 6. un 7. punktu skatīt pirms 5. punkta. Tādējādi mums būs e, viedokļa apmaiņa ar Maglēnu kungu e, pēc e, par periodu pēc 2013. gada. Un, eh, ja neviens neiebilst, tad mēs uz šādu mazliet izmainītu darba kārtību pieņemsim. Un tālāk. Eh, protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 25. un 26. un 1. februārī. Mēs tās apstiprinām. Ja piezīmi nav, tad līdz sanāksmes beigām šie protokoli tiek apstiprināti. Un eh, šodienas sanāksme tiek straumēta internetā. Bez tam es jūs informēju, ka atbildīgie par lauka attīstību mūs apmeklēs 15. Um, martā, lai eh, prezentētu sava likumdošanas darba programmu 2012. Eh, gadam. 15. martā mums būs komisārs Čološs. Atkārtoju 15. martā, kurš runās par komisijas plāniem 2012. gadam. Tāpat arī Eh, mēs esam uzaicinājuši Džonu Dalī, veselības aizsardzības komisāru, kurš mūs apmeklēs eh, aprīlī. Un tagad es aicinu pāriet bez kavēšanās pie ceturtā punkta. Jūs visi esat saņēmuši savas balsojuma kārtas līdzi, un mēs runāsim par Eiropu turistu apmeklētāko vietu punktu. Referents ir Nikolesku. Ziņojuma projekta pieņemšana. Ir iesniegti Parola. 35 grozījumi. Un es dodu vārdu Nikolesku kungam vispirms, un pēc tam mēs pārējām pie balsojuma. Paldies, priekšsēdētāji. Es Gribētu pateikties kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus. Manuprāt, tie visi ir noderīgi, konstruktīvi. Un tāpēc es ieteicu kolēģiem balsot pār šiem grozījumiem. Un arī eh, mums būs tādajādi labs kvalitatīvs atzinums. Es ceru, ka arī eh, komisija, atbildīgā komiteja ņems vērā mūsu atzinumu. Paldies! Bene, grazie. Paldies. Eh, ja visi esat gatavi, mēs varam sākt balsojumu. Ievieto, eh, jūsu balsošanas kārtītes ir gatavs, un mēs varam sākt ar pirmo grozījumu. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Avete votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Respinto. Noraidīts. E, e, gribētu aicināt atlikt uz vēlāku balsojumu šo grozījumu, jo sociālisti nav pietiekami daudz klāt un tādējādi grozījums var tikt apdraudēts liekam uz balsojumu otro grozījumu. Sākam balsot. Dantēna grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. E, sākam balsot. Trešais grozījums. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais. Sākam balsot. Devītais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. Sākam balsot. Beidzam balsot. 13. pieņemts. 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. Sākam balsot 17. Beidzam balsot 17. Pieņemts. 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. 18. pieņemts. 19. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. Sākam balsot. 21. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. Sākam balsot. Chiusa la votazione sul 22. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. Tarabēlas grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23. Pieņemts. 24. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 27. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. Divās daļās. Pirmā daļa. Sākam balsot. 29. pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. Bet uh, otrā daļa tagad sākam balsot. Otrā daļa beidzam balsot. Pieņemts. 30. Savietojams Ar, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 31. Sākam balsot. Beidzam balsot 31. Noraidīts. 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit trešais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. Nē, man saka, ka nav spēkā. 35. Sākam balsot 35. Beidzam balsot. Darbie kolēģi, liekam uz balsojumu galīgo tekstu ar tādu, kā tas ir grozīts. Atkārtoju, galīgais balsojums par grozīto tekstu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Galīgais balsojums. Pieņemts. Apsveicam eh, vicepriekšsēdētāju Niko Lesko. Ok? Sì. Bene. Continuiamo. Mēs varam turpināt un pāriet uz pie sastā punkta bez kavēšanās. E, komisijas pārstāv informāciju par e, stāvokli Eiropas Savienības un pasaules cukurtirgu. E, sveicu mūsu video Olgārdu kungu, kurš pārstāv Degā Agri, kurš mums sniegs informāciju par cukurtirgu stāvokli. Ko šobrīd var raksturot ar ārkārtīgi lielu līdzsvaru trūkumu, jūs zināt, ka cenas ir pārsniegušas tūkstošu dolāru par tonu, kā jūs zināt, atbildīgā pārvaldības komitējam PTO ir eh, paredzēt 500 eh, dolāru eh, papildu iemaksu pār tonu un noteikt un piešķirt autorizācijas importam Eiropas Savienībā ar Eh, konkursu noteikumiem. Mēs saņemsim vairāk eh, informācijas tūlīt, un pēc tam kolēģi varēsiet izteikties. Olgārd kungs, jums tiek dots vārds. Thank you, Mr. Chairman. Well. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, šķiet, ka varēšu izteikties gan īsi. Lielākoties tāpēc, ka tirgu cenas šobrīd ir ļoti augstas, un Eiropas Savienības tirgu, kur parasti cenas bija augstākas nekā pasaules tirgu kopumā, un tāpēc līdz ar to uh, Eh, eksportam attiecīgi radās dažādi veidi priekšrocības eksportam uz AKK valstīm un citām valstīm. Šādas priekšrocības lūk ir zudušas, jo šīs atšķirības cenās ir mazinājušās. Pasaules tirgus cenas šobrīd reizēm pat ir augstākas nekā Eiropas Savienībā. Mēs uh, gatavojām reformu, īstenojām reformu, To laiku samazinājās tirgus cenas Eiropas Savienībā. Tas nāca kā rezultāts tāpēc, ka mēs ieviesam šo atsaucas cenu sistēmu, bet šī tendence apstājās apmēram pirms gada. Un tad mēs nonācām pie apmēram pie 475 eiro par tonu. Kopš šī brīža, kop, ņemot vērā pasaules cenu pieauguma, Eiropas Savienības tirgus cenas uh, pamatojoties informāciju, ko saņem no, no rūpniecības, pa šo laiku ir pat samazinājušās. Un izskatās, ka, nu, tālāk arī tās varētu, tālāk tas varētu turpināt pieaugt. Nu, te var jums pastāstīt, ka komisijai ir pienākums pārliecināties, ka pie, notiek attiecīga apgāde Eiropas Savienības tirgū. Ņemot vērā reformu, tas rezultātā mēs atteicāmies no zināmas sistēmas, ar kuras palīdzību tika noteikts konkrēts kvotas. Nu, tā sauktajiem pilnā laika pārstrādātājiem cukura rafinēšanai. Un tagad vairs šādas ražošanas kvotas netiek noteiktas, eh, nu, piemēram, cukurbiešu ražotājiem. Šobrīd tās pamatojas uz uh, eh, cukurniedu cukura importēšanas apjomiem no, no trešām valstīm, no kā, kā valstīm, kā arī no Brazīlijas, Kubas, Serbijas, Horvātijas un citām valstīm, kas piegādā cukuru Eiropas Savienībai. Ņemot vērā šos apstākļus, Eiropas Savienības tirgus ir kļuvis mazāk pievilcīgs cenu līmeņa dēļ. Un mēs paredzējām un arī skaidri redzējām, ka nu, nu radīsies cukura trūkums. Nenotiks e, pietiekami apjomīgi importi uz Eiropas Savienību. Nu, un šis iztrūkums šobrīd ir nostabilizējies aptuveni 1 miljonu tonu apmērā e, šīs kampaņas visā noslēgumā. Kā jūs zinat, kampaņa sākās 1. oktobrī, Un pamatojoties uz šo situāciju, ņemot vērā, ka mēs jau bijām apturējuši šo 98 eiro preferenču noteikšanu, piemēram, Brazīlijai, šis, šī veida nodeva tika aptuverēta līdz pat augustam, un redzējām, ka tajā pašā laikā palielinot eh, importu cukuram, kas neiekļaujas šai kvotā, šais kvotās, tātad apturot šo 98 eiro nodevu, e, šāda veida rīcība vairs nebija pamatota, ņemot vērā, ka imports samazinājās un Eiropas Savienības tirgu nebija pietiekami daudz cukuru. Un tāpēc komisija tagad ir pieņēmusi lēmumu apgādāt Eiropas Savienības tirgu, izmantojot gan iekšējās ražošanas paņēmienas, gan arī importa elementus. Un to mēs darīsim pārvēršot apmēram 500 tūkstošu ārpus kvotas cukuru, tas ir tās pēdējās aplēses, tātad eh, par, eh, mēs jau esam eksportējuši 650 tūkstošu tonu. Tātad šo ārpus kvotu cukuru pārvērtīsim par kvotu cukuru. Priekšādātās šķiet jūs pats bijat tas, kas teica, ka parasti nodeva šādā gadījumā ir 500 eiro par tonu. Mēs esam nolēmuši to apturēt, tātad šos noteikumus atturēt, noteikti eh, nodokļus 0%, apmēr, 0 apmērā. Tāpat esam pieņēmuši lēmumu veicināt importus no trešām valstīm, tātad cukur, eh, cukurniedru cukuru. Uh, kas parastā gadījumā tiktu pakļauts diezgan augstām, augstiem nodokļiem. Mēs esam nolēmuši uzsākt ar 300 tūkstošu tonnām par nulle nodokļu summu. Nu, varam, protams, uzdot jautājumu, kāpēc neejam uzreiz uz visu summu 500 tūkstošiem tonu. Uh, lai aizpildītu šo iztrūkumu, bet iemesls ir vienkārši. Mēs vēlamies vispirms gūt pieredzi, kā tas norisinās tātad ar šiem 300 tūkstošu tonu cukuru, vai, un, pirms, un tikai pēc tam palielināsim tad attiecīgās summas. Iekšējā tirgus ražošana Eiropas Savienībā šobrīd, jāsaka, ir diezgan noslogota. Pārstrādātāji, patērētāji pieprasa cukuru, tas ir vajadzīgs, un tieši tāpēc arī šo lēmumu pieņēmām. Tātad eh, šo bezkvotu cukuru pārvērtīsim par kvotu cukuru, un eh, arī tādā veidā tātad veicinās importu no trešām valstīm. Un tas lielākoties, protams, attieksies uz Brazīliju, kas ir lielākais cukuru ražotājs. Un tas samazinās arī izmaksas pārstrādātājiem. Bene, grazie, direktore Ulgarte. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies, direktor kungs. Ir jā, vairāk jau pieteikušies. Vispirms Marvais kundze lūdzu. Köszönöm szépen, mi sem mutatja jobban. Paldies. Kas gan var labāk parādīt globalizāciju? globālo tirzniecību pārtiks produktiem labāk nekā situācija Ungārijā. Un Ungārija saskars ar īpašu situāciju, tāpat kā citas valsts šobrīd, jānorāda, ka Ungārijas eh, patērētāji maksā ļoti augstas cukurcenas, lai gan Ungārijā mums ir 800 cukura rūpnīcu. Un ar privatizāciju un pievainu mums bija šāds skaits, un tagad mums ir palikusi tikai viena. Mēs varam būt tomēr pilnīgi pašpietiekami, tad šeit ir runa par pagātnes elementu. Runājot par mm, tagadni un nākotni, mēs Ungāri neatsakāmies no idejas izmantot eh, savas tiesības uz eh, Eh, pašapietiekamību, eh, eh, bet mums jāsaskars ir arī ar konkrētu realitāti. Un tā kā šobrīd mums ir nepieciešams imports, tad vajadzētu svītrot iespēju izmantot cukuru kā degvielu, jo tas palielinātu cukura cenu. Eh, tas fakts, kā pārtiks produkts tiek izmantots kā kurināmais, eh, nav pieņemam. Papildus tam var atzīt arī to, ka ģimenes eh, apjomu uzņēmumos tas varbūt vēl varētu tikt pieļauts, taču nekādā ziņā nelielos, lielās rūpnīcās. Tāpēc mūsu pašreizies priekšlikums ir tādā vai citādā veidā atkarībā no Eiropas Savienības iespējama aizliegt šādu izmantošanu. Lūk, tāds ir mūsu priekšlikums, un, protams, mēs vēlamies atgriezties pie uh, pašpietiekamības un pašapgādes tiesībām pārtikai. Un uh, uh, svītrot uh, iespējas citām valstīm. Paldies, dargie kolēģi. Kolēģis Sterdings. Paldies, priekšādātāji. Nē, nu, es, protams, ļoti priecājos būt šeit, un beidzot man nav jāuztais pašam par savām interesēm. Atkal tās jāskatās, jūs atceraties, es arī pats biju cukuražotājs, un es komisijai tikai varu teikt, lūk, tā jau es teicu, tā notiek, kad rotaļēts ar sārkociņiem. Jūs iejaucāties šajā neatsacām, šajā līgumā, kas bija spēkā jau kopš 70. gadiem, un lūk, kas noticis. Nu, pirmām kārtām komisāram gribētu uzdot virkni jautājumu un arī nākt klajā ar priekšlikumiem. Es piekrītu domai par šiem 500 tūkstošu tonnām, kas tādā gadījumā tiktu izmantos, bet es gribu vajadzētu, vai tā ir etanola kvota arī, ja eh, tā ir tikai cita veida pārtikas produktu izmantošana. Nu, mēs Lielbritānijā esam ļoti labi pieredzējuši, ka lielā mērā cukuru problēma ir saistīta arī laikapstākļiem. Mēs ļoti būtisku ražas daudzumu zaudējām sliktu laikapstākļu rezultātā. Un gribēju vecāt jums vēlreiz par šiem nodokļiem. Jūs runājāt par 500 tūkstošu, ne, jūs runājāt par 500 eiro par tonu. Pēc tam jūs teicāt, ka, lūk, 300 tūkstošu tonnas tiks ievestas bez nodokļiem. Uh, Vai tas nāks no tās augtiem AKK valstīm, jeb no tādām valstīm kā Brazīlija, jeb no visa pasaules tirgus, tātad pasaules tirgus? Tajā brīdī, kad, eh, tajos, tajā, tad, kad darbojos tirniecības komitejā, tad tur tiek paustas diezgan liels bažas par šāda veida situāciju, par Brazīliju un par sakām, kas tur varētu būt uz vidi šādu lēmumu rezultātā. Uh, problēmas eh, rodas tajā brīdī, kad sāk notiek šāda mākslīga tirgus veicināšana ārpus Eiropas Savienības. Nu, es nezinu, kāpēc tas netiek ņemts šis cukurs no AKK valstīm, nu varbūt tur ir iemesls, bet tas nav šķiet daļa no vienošanās, pie kā nonācām. Tiemžēl jāsaka, es nevaru piekrist dāmai, kas nu pat izstājās, uzstājās. Un es runāju šeit kā lauksēmniec. Tirgus ir tas, kas lem par to, kāda ir produkta cena un kur šis produkts nonāk. Ja mēs sāksim iejaukties Eiropas Savienībā un centīsimies pasaulē diktēt, ka tai vajadzētu lūk ražot cukuru, cita veida cukuru un ne, to nedrīkst izmantot enerģijai vai tam līdzīgi, tad tas atklāt sakot nav, nav reāli nafta gal galā jau maksā 120 dolāru par bareli. Varbūt klausimnieki labprāt ražot cukuru, kas tālāk tikt ir izmantots degvielē par pietiekam labu cenu. Varbūt tā mēs varētu gūt lielāku peļņu. Mēs taču esam biznesmeņi, neesam nekāda filantropiska sabiedrība, nekāda labdarības biedrība šeit. Mums gal galā no šīs naudas ir jāiztiek, vai ne tā? Un jāsaka, mēs savās saimniecībās ražojam cukuru pasaules tirgu, mēs esam to darījuši jau daudzus gadus, un tas nes peļņu. Tāpēc problēma ar to neredzu. Ja vien Eh, ja vien pārtikas cenas nepieaug, lai sektu izdevumus, tad es domāju, ka tas ir pieļaujams. Un tāpēc es domāju, ka komisija, kas cenšas šobrīd eh, rīkoties, eh, nedrīkst iejaukties tirgus darbībā, jo tieši tirgus ir tas, kas izlem par to, kur iet, kur šie produkti nonāk, kādas ir cenas. Un gribēju vaicāt, vai viņi cenšas panākt pēc iespējas dabiskāku šādu attīstību, jo gal galā tas cukurdarbs, kas bija pie, pieejams Eiropas Savienībā, milzīgs. Un tāpat laikā cukurcena pasaulē tik un tā pieejams pieaug, redzējām to gan Krievijā, gan citās valstīs, un tāpēc es uzskatu, ka mēs esam daļa no pasaules tirgus, nevis kaut kāds atsevišķs Eiropas tirgus, un tāpēc arī mums vajadzētu piemērot pasaules tirgus principus. Un tāpēc gribēju vaicāt komisaram, vai jūs vēlties šobrīd iejaukties preču tirgu arī ar savu rīcību? Paldies! Paldies tālāk, Glatenfelder kungs. Köszönöm, elnök úr. A... Paldies, priekšsēdētāji ņemot vērā nesenos notikumus, es esmu īpaši gandarīts par to, ka savā laikā mēs nepieņēmām cukuru reformu. Es domāju, ka neseni notikumi un cukuru reformas pieņemšana ir ar eh, skaidri redzamu saikni. Manuprāt, cukuru reforma nebija līdz galam izstrādāta, bet katrā ziņā šajā situācijā mēs saprotam, kāpēc ir tik svarīgi tas, lai Eiropas Savienība kļūtu par pašpietiekamu vissvarīgāko pārtiks produktu ziņā. Un es ceru, ka no cukurreformas gūtā mācība netiks aizmirsta tad, kad mēs eh, balsosim par eh, KLP nākotni. Uh, un mēs eh, balsosim eh, balstoties uz mūsu drauga Alberta Desa ziņojumu. Es gribētu tagad uzdot pāris jautājumus komisijai. Pirmkārt, gribētu vērst uzmanību uz šaubām. Šķiet, ka ir lieli cukuražošanas uzņēmumi, kas ir izveidot vairākās Eiropas Savienības valstīs un kuru rīcību varētu raksturot kā karteļus. Atsevišķās dalībvalstīs cukurs maksā ļoti dārgi, dažkārt pat divreiz dārgāk nekā citās dalībvalstīs. Un atsevišķās valstīs cukura cena ir krietni vien pieaugusi. Par Ez elfogadhatatlan. E, kad vairākas cukurfabrikas tika slēgtas, tas, kas ir pilnībā nepieņemami. Eiropas komisijas misija ir saglabāt skaidru konkurences sistēmu un pārstāvēt patērētāju intereses. Tāpēc es gribētu aicināt Eh, veikt pasākumus pret šo kārteļu sistēmu. Nav no pieņemami, ka vairākās dalībvalstīs eh, cukurcenas ir divreiz eh, augstākas, ņemot vērā to, ka cukurs ir ražots tajā pašā rūpnīcā. Tālāk, citi jautājumi par glikozi runājot, ir jāpaukstina kvotas. To var ražot konkurētspējīgā veidā, kā Eiropas produktu, piemēram, no kukurūzas. Vairākos Eiropas Savienības reģionos ir kukurūzas eh, no, eh, kultūras. Un mums ir ne, nepieciešama izoglikoze, kas būtu ar zemām izmaksām, tāpēc mēs aicinām komisiju labu šo jautājumu pārdomāt, jo pirms eh, kukurūzu stādīšanas mums ir jādomā, kā palielināt izoglikozes kvotas eh, Eiropā kopumā. Un trešais punkts, par kur es gribētu runāt, tas būtu jautājums par pārstrādes kvotām, eh, ka tās tiek sadalīts no Eiropas puses, vai tiek ņemts vērā tas fakts, ka tie pārstrādes uzņēmumi, kur saņem visvairāk kvotu, ir uzņēmumi, kas var eh, pārstrādāt ar viszemākajām izmaksām. Tātad nevis eh, pēc pagātnes datiem. Un šeit ir jārunā par eh, cukurbiežu pārstrādes uzņēmumiem kas visvairāk varētu pārstrādāt ar zemām izmaksām. Džordžs Lājams. Uh, thank you. Uh... Lielas paldies priekšādātāji. Holgārda kungam man ir virkne jautājumu, es vēlos precizēt virkne lietu, piemēram, kas tad ir šīs problēmas pašā pamatā? Viņš runā par vienu miljonu tonu iztrūkumu Eiropas tirgū. Vai tas ir tāpēc, ka ir pieaugts pieprasījums, jeb tāpēc, ka ražošanas apjoms samazinājušies šogad? Mans kolēģis Stērdīkungs jau runāja par šo jautājumu runāja par laikapstākļiem, kas traucēja ražošanai Lielbritānijā. Tur tiešām būtiskos apjomos tika zaudēts cukurbietas uh, novembrī un decembrī. Vai tas ir viens no faktoriem, kas novedis pie šī iztrūkuma cukurdaudzuma Eiropas tirgū? Vai tas ir tāds viens atsevišķs gadījums, ja tā ir struktūrāla rakstura problēma, kas saistīta ar reformu, vai reformai nav izdevies nodrošināt normālu, atbilstīgu cukuru apgādi Eiropā. Varbūt ir vajadzīgs pamatīgs luk, at, skats uz to, kā šī politika tiek izmantot. Ir pagājuši trīs gadi, kopš reforma ir īstenota, un varbūt mēs tagad varam redzēt, kādi ir šie rezultāti. Es gribētu tāpēc lūgt arī komiteju pievērsties šim jautājumam, izskatīšos galvenos pamatjautājumus, lai konstatētu, kā, ko darīt tālāk ar šo jautājumu. Grazie, George. E Paldies, Džordž. Tālāk Rubika kungam vārds. E Paldies, priekšsēdētāji. Situācija ir tāda, mēs visi zinām, esam lasījuši e, revīzijas palātas ziņojumu, kur skaidri un gaiši ir pateikts, ka cukura reforma ir izgāzusies un ka viņa ir atnesusi vairāk ļaunuma nekā labuma. Es pārstāvu Latvijas vēlētājus. Latvijā tika slēgtas abas, mums bija divas, abas cukuru ražojošās rūpnīcas. Bez darba palika ne tikai šie strādnieki, bez darba palika arī tie lauksaimnieki, kas cukurbietes audzēja. Un nav neviena tikšanās republikā, kur man šie jautājumi netiktu uzdoti. Šī sakarībā es gribu uzdot divus jautājumus. Pirmais Kas bija noteicošais? Vai pašas valsts vēlēšanas, jeb Eiropas spiediens uz to, lai cukuru ražošana tiktu pārtraukta? Latvija ir tāda situācija, ka mēs to kompensāciju, ko saņēmām par cukuru ražošanas pārtraukšanu, tagad esam spiesti katru gadu maksāt cukuru iegādēju importam Tātad, kas bija noteicošais? Vai tā bija Eiropas Savienības strikta prasība, jeb pati valdība padevās visiem šiem aprēķiniem, nerēķinot neko pati? Un otrs jautājums. Latvijā cukura bijušie ražotāji un cukurbiešu audzētāji ir nostājušies tādā pozīcijā, ka viņi grib atjaunot cukuru ražošanu Šī sakarībā man ir tāds jautājums, vai pēc 13. gada cukuru ražošanas kvotas vēl pastāvēs, ja būs brīva izvēle ražot vai neražot? Paldies! Grazie, onorevole Dantēn. Paldies, nākošais runātājs Dantēns. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu uzdot trīs jautājumus komisijas pārstāvim. Vai viņš var mums norādīt cukura apjomu, kas tiek saražots Eiropā 2005. un 2010. gadā, importēto apjomu 2005. un 2010. gadā? Un, ja komisijas veikta analīze eh, ņem vērā eh, attīstību no 2006. gada, vai tas noveda pie labākas eh, rentabilitātes cukuru sektoram Eiropā? Grazie, Mišel. Paldies, Mišēla. Nākošais runātājs Aņo. Thank you, Chairman. It's, uh... Paldies, priekšādātāji. Jautājums Morvēs kundzei no, Nor no Ungārijas. Nu, varbūt, ka tulki kļūdījās, bet šķiet, ka tulkojumā dzirdēja to, ka jums ir 800, 8, 8 cukuru rūpnīcas, nav 800 rūpnīcu. Nu, es, protams, labprāt jūs visādā veidā atbalstu, bet šajā gadījumā es nevaru jūs atbalstīt jūs lūgumā. Cukurbietis ir raža, kas ir eh, ar, li, ar lielu ražu, un ja raža ir par lielu, tad kaut kas jādara ar pārpalikumu, jo cukurfabrikas, piemēram, Lielbritānijā ir savērušās kā sēnes, šīs bietas nevar tālāk aizvest tālāk eh, lopiem, to nevar, to nevar tik viegli likvidēt, un tāpēc es domāju, tieši kā Sterdīkungs teica, mums vajadzētu visu šo situāciju atstāt tirgus ziņā, lai tirgus regulēs to. Paldies! Grazie, Paldies, Aņo kungam! Un tagad noslēgumā Jākungs izteiksies. Äh, Paldies priekšādētāji. Es tikai pavisam īsu papildu jautājumu vēlējos uzdot. Mēs gribējām veicot, kāds ir komisijas viedoklis par nesenām cenu attīstības tendencēm pasaules tirgu, vai jums šķiet, ka tas ir īstermiņa ten, tā arī stemiņa ten, tendence. Ja jūs domājat, ka pastāv skaidrs zīmes tam, ka šīs pārmaiņas varētu būt ilglaicīgas un ka ilgspējīgi šīs cenas varētu saglabāties šādā augstā līmenī. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo vienā nākotnes punktā mums tomēr nāksies arī Eiropas Savienībā balsot par to, vai turpināt šo pašreizējo cukuru ražošanas režīmu vai nē. Mans uzskats ir tāds, ka vislabākais, kas varētu notikt šai gadījumā, ir ja šāda veida tendences pasaules tirgu saglabātos. Un tāpēc mums jautājums ir šāds. Ko jūsuprāt varam gaidīt no nākotnes šai ziņā un no, tirgu, eh, no tirgus cenām? Paldies, saka priekšsādātājs. Um, neliels uh, komentārs uh, par komisijas priekšlikumu par jautājumu uh, struktūru cukuražošanai pasaulē. Pēc tam par Mišela Dantēna priekšlikumiem. Es domāju, ka komisija mums varētu arī sniegt ieskatu par to, kas ražo cukuru starp Eiropu un Brazīliju. Es domāju, ka būtu ļoti labi, ja būtu šie dati, ļoti svarīgi tas tāpēc, ka šodien tie, tas nav vairs uh, Eh, tirgus eh, starp valsti un valsti, bet tirgus eh, starp multinacionālu uzņēmumu, kas ir izvērsies Brazīlijā ar ražotājiem Eiropā. Un pirms mēs uzsākam diskusiju par turpmākajiem mēnešiem un gadiem par, ar Merkosuru, šis jautājums ir jāizlemj pilnīgi skaidri, lai mēs vēlreiz nenonāktu situācijā, kad šajā nozarē, tāpat kā daudzās citās, lauksaimniecība un cukuražotāji ir kā maiņas nauda Eh, attiecībā pret citām ekonomiskām aktivitātēm. Paldies, Žoze, un tagad direktoram Ulgardam tiek dots vārds. Es domāju, ka viņš spēs atbildēt uz daudziem jautājumiem. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Tie parāda, cik sarežģīts šis tirgus ir un cik sarežģīta ir situācija pēc reformas. Es gribēju atgādināt vispār, kāpēc mums bija šī reforma. Bija divi iemesli. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs nolēmām, ka tiks pieļauts brīvs imports Eiropas Savienībā no 48, visnab 48 visnabadzīgākajām valstīm, šis te imports netika aplikts ar nodokļiem. Šeit es runāju par AKK valstīm, kur bija noteikts cukuru daudzums no 1. oktobra 2005. gadā, 2006. gadā. Mēs pakāpeniski atcēlām visus nodokļus, un pašlaik no šīm importam no šīm valstīm nodokļi netiek uzlikti. Otkārt, reforma bija jāveic lai mēs varētu eksportēt tā saucamo C cukuru. Tātad tas bija cukurs, e, kas pārsniedz A un B kvotu daudzumu. Šeit es runāju arī par līdz pat 1,3 miljonu tonu cukura eksportu, par kur mēs bijām vienojušies PTO. Brazīlija, Tailande. Uh, uzsāk procesu pret mums PTO, mēs zaudējam šajā procesā, un iemesls ir tāds, ka šo cukuru jāuzskata kā subsidētu cukuru atbilstošām beigvotām, un tas nozīmē, ka šī cukura eksports būtu subsidēts eksports. Tā rezultātā, tātad šo abus iemeslu dēļ, Mēs redzējām, ka importa apjoms varētu palielināties, kas izspiestu mūsu ražotājus un samazinātu mūsu ekspertu, eksportu. Un otrkārt, mums bija jāsamazina eksportējumā cukuru daudzums, jo tas vairs netika pieļauts. Tieši tāpēc mēs šim sektoram devām iespēju piemēroties jaunajai situācijai un viņiem bija brīva izvēle, vēlreiz pasvītroju, visiem bija brīva izvēle, visiem uzņēmumiem bija brīva izvēle izvēlēties vai pieņemt to ļoti izdevīgo piedāvājumu, saņemt 730 eiro par tonu un pārtraukt ražošanu. Šī summa pakāpeniski tika samazināta, bet tāpat tā bija ļoti izdevīga summa tika samazināta, jo mēs redzējām, ka sektora pārstāvji nebija paši atsaucīgi. Bet pakāpeniski mēs samazinājām to cukuru kvotas apjomu no 18 uz 14 miljoniem tonu. Tas ir tas daudzums, kas mums pašlaik ir, bet visiem bija brīva izvēle Un ir skaidrs, ka tie, kas izvēlējās pārtraukt ražošanu, strādāja neefektīvāk. Un pašlaik tirgu ir tikai tie efektīvākie ražotāji, tie, kas spēja restruktūrizēt ražošanu, padarīt to efektīvāku. Un pašlaik cukura sektors ir daudz konkurētspējīgāks un galvenokārt strādā tajos Eiropas reģionos, kas ir piemērotāki šāda veida ražošanai. Mēs jau dzirdējām, tas nav arī nekāds jaunums, ka it kā Eiropas Savienība, komisija ir piespiedusi ražotājs samazināt kvotas. Tā tas nav, mēs viņiem izteicām piedāvājumu. Tiem, kam, kas tas likās vilinoši, tie šo piedāvājumu pieņēma un tādējādi samazinājās ražošana. Otrs reformas elements bija tāds, ka uh, Tāpēc, ka mums bija šī vienošanās par importu, mēs nevarējām novirzīt rezervē 1,6 miljonu tonu tiem uh, cukuru rafinētājiem, kas strādā pastāvīgi. Pašlaik šie uh, cukuru ražotāji strādā efektīvāk, viņi strādā ar cukurbietēm, Šeit es runāju par diezgan īsu kampaņu, man liekas, trīs uh, ražošanas uh, ciklu, trīs mēneši. Tas atkarīgs, nu, protams, no klimata. Šie ražotāji var arī, piemēram, pārstrādāt ne tikai cukurbiešu cukuru, bet arī uh, cukurniedru cukuru, kas nāk no trešajām valstīm, un tā viņi strādā efektīvāk. šeit, ja mēs runājam par uzņēmumiem, kas strādā tikai importējumu cukuru, niedru cukuru, mēs devām šiem uzņēmumiem ekskluzīvas tiesības pieprasīt importa certifikātus oktobrī, novembrī un decembrī, tātad katra ražošanas cikla sākumā. Tādējādi mēs izlīdzinājām tās intereses starp tiem uzņēmumiem, kas strādā tikai ar necukurnēdu cukuru, un ar, eh, starp tiem uzņēmumiem, kas strādā arī ar cukurbiešu cukuru. Tieši tā viņi var visefektīvāk izmantot savas ražošanas spējas. Secinājumā jāsaka, ka šis sektors ir kļūst daudz spēcīgāks. Un dīvaini jāsaka, ka iepriekš bija situācija ar kvotām nacionālā līmenī, un, diemžēl, tirzniecības starp dalību valstīm bija ļoti neliela. Tirgus bija sadalīts, Katrs cukuru ražotājs pārliecinājās, ka viņi nosaka pēc iespējas zemāku cenu, lai valstī nenonāktu imports no citām valstīm. Šāda situācija ir pilnīgi mainījusies, tirgu ir daudz lielāka konkurence, tāpēc esmu pārsteigts, ka dažos gadījumos tika runāts par cenu pieaugumu divkārtu. Man liekas, ka tieši cenas dalību valstu vidū izlīdzinājās. Pašlaik ir tādas valsts kā Vācija, Francija, Nīderlanda, Beļģija, kurām ir cukuru pārpalikums. Un tā darbojoties tirgus likumiem, cenas samazinās. Atšķirībā, piemēram, no tādām valstīm, kur ir cukuru deficīts, kā Itālijā, Grieķijā, Portugālē. Un tā tirgus strādā, bet konkurence ir daudz lielāka šajā sektorā, salīdzinot ar situāciju pirms reformas, kad starp dalībvalstīm tirzniecība ar cukuru nenotika. Bija jautājums par 500 eiro par tonu. Šeit es runāju par teorētisku iespēju, kas ir noteikta regulā, pārvērst nekvotas cukuru par kvotas cukuru. Parastā likme bija 500 eiro par tonu, lai to izdarītu. Un tā teorētiski iespēja ir. Bet, lai tas reāli notiktu, mēs esam nolēmuši samazināt šo nodokli līdz nullei, lai ražotājiem nerastos papildus izmaksas. Bija arī jautājums, no kurienes mēs nācām klajā ar šo 500 tūkstošu tonnu daudzumu. Vai tas ir tāpēc, ka ir lielāks pieprasījums vai mazāka vai samazināta ražošana? Ne tas, ne tas. Patēriņš Eiropas Savienībā ir tāds pats, apmēram 16,5 miljonu tonnu, mūsu kvotu cukuru ražošanas eh, daudzums ir izpildīts, arī šeit izmaiņu nav. Bet kas ir mainījies, mums ir mazāk nekvotas cukura. Un šo cukuru vairs nevar tirgot, ja netiek samaksāts 500 eiro nodoklis. Šajā gadā ražošanas apjoms ir zemāks nekā pirms tam. Šeit es runāju par nekvotas cukuru. Pagājušajā gadā mums bija 4,6 miljonu tonu. Man liekas, ka šeit šogad cipars varētu būt 3,2-3,5 miljonu tonu. Šo nekvotas cukuru var izmantot četriem mērķiem. Pirmkārt, to var eksportēt, ja to mēs atļaujam kā jau es pieminēju, attiecībā uz šo gadu mēs esam pieļāvuši eksportēt 650 miljonus tonu. Šo cukuru var, ražo, var izmantot arī bioetanola ražošanai. Šeit es runāju par 1,2 miljoniem tonu. Treškārt to var izmantot ķīmijas industrijā, lai šis sektors e, būtu konkurētspējīgs pasaules līmenī, lai viņiem būtu piekļuve uh, izējuma materiāliem, tāpat kā citām pasaules rūpnīcām. Un ceturtā iespēja ir vienkārši uzskatīt to par kvotas cukuru, cukuru nākošajam gadam. Eh, šī pēdējā iespēja nebūtu loģiska gadījumā, ja mums ir cukura trūkums tirgū, Un tā vietā, lai šo nekvotas cukuru eksportētu, kā jau es pieminēju, 350 miljonu tonu, mēs vēlamies šo cukuru pārvērst par kvotas cukuru. Simt astoņdesmit septītajā pantā padomas un parlamenta tekstā ir teikts, ka šeit mēs runājam par cenu izmaiņām pasaules tirgū, attiecībā uz graudaugu produktiem, piena produktiem, arī uz cukuru. Gadījumā, ja šo produktu cena sasniedz tādu līmeni, kas neļauj nodrošināt šo produktu pietiekošu piegādi tirgū, tad komisija var pieņemt nepieciešamos pasākumus, uh, konkrēti atcelt importa nodokli pilnībā vai daļēji. Tas ir tieši tas, ko mēs esam izdarījuši, jo mēs paredzam, ka būs 1 miljonu tonu deficīts. Un tieši tāpēc esam pieļāvuši, ka 500 tūkstoši tonu nekvotas cukura tiek pārvērsts par kvotas cukuru. Pašlaik mēs runājam par 300 tūkstošu tonnām, Ja mēs redzēsim, ka joprojām ir deficīts, tad mēs varēsim palielināt šo te daudzumu līdz 500 tūkstošiem tonu. Mums ir pienākums nodrošināt iekšējo tirgu ar cukuru. Tad uh, bija jautājums par to, vai mums nevajadzētu nodrošināt kaut kādu pašpietiekamu apgādi ar cukuru. Nu, piemēram, ja mēs runājam par tādiem produktiem kā olīveļa, mums parasti ir pārpalikums, bet attiecībā uz augļiem un dārziņiem tā nav. Kāpēc mēs, piemēram, attiecībā uz vienu produktu sakam, ka mums ir nepieciešama pilnīga pašpietiekama ražošana, bet attiecībā uz citu tādas prasības nav? Mēs gribam, lai tirgus nosaka ražošanu un lai notiktu tirzniecība gan produkti tiktu eksportēti, gan arī importēti. Jautājums bija par to, vai reforma ir izgāzusies. Reforma nav izgāzusies, ja mēs paskatāmies uz situāciju 2005. gadā, kad bija paredzams tas, ka importa dēļ mūsu ražošana apstātos Un bija skaidrs, ka tādos apstākļos, kad pasaules cenas bija daudz zemāks par Eiropas cenām, šī reforma ir nepieciešama. Pirms eh, šiem te gadiem eh, Eiropas cukura cenas bija trīsreiz lielākas nekā pasaulē. Bet pašlaik tirgus attīstības dēļ situācija ir būtiski mainījusies, un Eiropas cenas ir vai nu vienādas, vai pat zemākas par pasaules cenām. Jautājums ir par to, vai šāda situācija turpināsies. Es neesmu gudrāks par cilvēkiem, citiem cilvēkiem šajā zālē, un es nevarēšu jums sniegt tādus pamatotas aplēses. Ja mēs runājam, piemēram, par graudaugiem, par sēklām, no kā iegūst eļļu, mēs redzam, ka Pieprasījums aizvien pieaug ilgstošā laika periodā, salīdzinot ar to, kā situācija ir attīstījusies, piemēram, pirms 20-30 gadiem. Man liekas, ka tas pats attieksies arī uz cukuru, jo Brazīlijā, piemēram, un arī citur cukuru var izmantot ne tikai patēriņam, bet arī, piemēram, bioetanolu ražošanai. Un ja mēs runājam par naftas cenu, kas pārsniedz 100 dolārus par barelu, tad ir daudz lielāks stimuls izmantot cukuru degvielas ražošanai, nevis cilvēku patēriņam. Tas ir mans viedoklis, es nesaku, ka tā tas notiks, bet mums būtu jādomā par to, ka dažādiem produktiem cenas pieaugs. Priekšstādātā esmu diezgan ilgi runājis, es ceru, ka es atbildēju uz visiem jautājumiem. Uh, Bet vēl pēdējā atbilde. Mēs nedomājam par ISO glukozes kvotu palielināšanu vai par cukuru kvotu palielināšanu. Mums jāatceras, ka mums bija reforma pavisam nesen. Un, kā tika teikts, kvotas beidzās 2015. gadā. Un tad visiem ir sev jāuzdod jautājums. Ņemot vērā to, ka situācija tirgu ir mainījusies. Mums ir jādomā, mēs gribam turpināt ar šo te kvotu sistēmu strādāt vai nē. Paldies! Paldies, Sugārt kungs, Sādī kungs, gribēju izteikties, bet ļoti īsi, jo ir ļoti piesātināta darba kārtība mums šodien. Uh, <clears throat> you, actually... Paldies, priekšādātājs, tikai gribu atgādināt komisāram, ka tajā brīdī, kad mēs parakstījāmies cukuru protokolu pasaules tirgus cena bija augstāka nekā Eiropas Savienības tirgus cena cukuram. Un toreiz Eiropas Savienības cilvēki un AKK valstīs cilvēki prasīja, lai mēs garantējam tirgu. Un tas nebija tas ražotājs, kas varēja izvēlēties, tāpēc esmu pārsteigts par to, ko saka komisārs. Un katrā ziņā atsevišķās valstīs pārstrādātāji Eiropas Savienībā tu pilnīgi izveidoja monopolu. Tie bija viņi, kas lēma par to, kas viņiem rētāk, kas mazāk ērti, nevis par to, kur ir produkts labāk būtu audzēt un tam līdzīgi. Zumē komisija tas bija jāzina. Jā, paldies visiem debašu dalībniekiem un direktoram Hulgārdam īsa piezīme, Ulgārda kungs, jūs atļausiet arī man, es ceru izteikties tie. Tā kā ir Eiropā slēgtas vairāk nekā 80 rūpnīcas eh, eh, pēc reformas, tas varētu būt kā mācība nākotnes reformām. Vajadz, varbūt vajadzētu eh, paredzēt kādu taimingu mazliet garāku. Mēs nevaram izvē... <clears throat> radīt tik dramatisku ekonomisku un sociālu ietekmi. Uh, Un mums ir, jāpār, eh, mums ir jādomā par pasaules cenām, kas pārsniec 1000 eh, eiro tonna. Un es lūgšu direktoru Hulgārdu informēt mūs par eh, Eiropas programmu attiecībā uz uh, skolu augļu schēmu. Šķiet, ka šī programma ir iekavējusies ar savu uzsākšanu. Mēs gribētu zināt, kā viss norit šobrīd un kādu uzlabojumu ir paredzami nākotnē. Vēlreiz vārds Hogārda kungam, kurš ilustrēs programmu uh, augļi skolā, un pēc tam mēs pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir Alberta Desa ziņojums, kuru mēs visi nepacietīgi gaidām. Hugārds kungs, vārds jums. Paldies. Vēl viens pēdējais komentārs par cukuru. Atcerieties tos, kas ne šobrīd neražo cukurbietas. Viņi var ražot graudaugus vai eļļaugus, rapšas, un tiem pat ir vēl labāka raža un atdeve nekā, piemēram, cukurbiešu ražotājiem. Neaizmirsīsim to. Uh, Tie lauksaimnieki, kas ir mainījuši savu ražošanas, eh, savas ražošanas eh, kultūras, ir ļoti apmierināti šobrīd. Kas attiec tālāk uz skolu augļu schēmu? Tā bija schēma, kas izrietēja no augļu nogu tirgus reformas un reorganizācijas. Tā tika pausts atbalsts arī no Eiropas parlamenta puses. Par to esam pateicīgi tajā brīdī, kad uzsākām darbu pie šīs jautājums, mēs piešķērām 19 miljonus eiro šim projektam, tas tātad budžetā tika iezīmēts. Un tas notika saskaņā ar dalību valstu vēlmēm un attiecīgiem prieprasījumiem. Atsevišķi dalību valsts nevēlējās piedarboties šai schēmā tāda vai citāda iemesla pēc, bet lielākā daļa dalību valstu vēlējās piedalīties, un tātad 23 dalību valstis beigu beigās tad vēlējās šai schēmā līdzdarboties 2009. gadā un 2010. gadā tāpat pārpalikums, kas netika izmantots, jo atsevišķas valsts nepiedalījās schēmā, tika pārdalīts starp pārējām dalībnieku valstīm, kas schēmu valstīs īstenoja, un tur jāsaka diezgan lieli naudas līdzekļi šādā veidā tika arī pārdalīti. Tā kā radās virkne dažādu problēmu ar loģistiku, schēmas īstenošanu, administrāciju un tam līdzīgi, un turklāt, kas nav vismaz svarīgāk, arī ar līdzfinansējumu prasību, jo šai schēmai pastāv prasība, ka dalībvalsts, kas piedalās šai schēmā, tām jālīdzfinansē vismaz 50% parastos apstākļos no šiem kom konkrētajiem izdevumiem. Un 25% e, ne kohēzijas valstīs. Tātad valstīs, kam vēl jāpanāk attīstībā pārējās. Kopējais budžets tātad ir 90 miljoni eiro Eiropas Savienībā, un tad attiecīgie ieguldījumi no dalību valstīm, kas bija apmēram vidēji 156 miljoni eiro kopumā. Eiropas Savienībā kopējo budžetu lēšot. Nu, tā kā bija vajadzīgs šis līdzfinansējums, tad gribu uzsvērt, ka tieši tas radīja problēmu Vācijā. Piemēram, ir 16 pavalstis, bet no tām tikai 7 izvēlējās piedarboties šai schēmā, jo pārējās nevarēja atļauties līdzfinansējumu. Vēl viens eh, aspekts, kas jāņem vērā, ir kritika, kas tika izteikta par ļoti lielo darbu apjomu, lai kontrolētu šo schēmu un nodrošinātu administrāciju. Es domāju, šeit mēs sastopamies ar klasisku problēmu. No vienas puses vēlamies veicināt kaut kādu ļoti labu mērķi, ir labu ideju, visi ir viensprāts, ka tas ir svarīgs, ka tas ir svarīgi, bet no otras puses ir jāpārliecinās, ka Eiropas Savienības nodokļu maksātāja nauda tiek tērēta atbilstīgi, atbilstīgā un pareizā veidā, lai tā netiek ļaunprātīgi izmantot. Un tad tāpēc, protams, ir vajadzīgs kontrols. Mēs taču nevēlamies, lai avīzēs atkal parādās nosodošu uzrakstu. Un pastāv tāpēc šīs milzīgās pretestības starp mērķa sasniegšanu un to prasību ievērošanu, kas ļaut nodrošināt nodokļu maksātāju naudas atbilstīgu tērēšanu. Kas notika 2009. un 2010. gadā? Mēs neiztērējām visus šos 90 miljonus, diemžēl. Nu, tāpēc, ka radās problēmas ar līdzfinansējumu un tam līdzīgi. Mums izdevās izturēt tikai apmēram 37%, kas atbilst 33 miljoniem eiro. Tātad, nu, apmēram vienu trešo daļu. Šogad ja runājam par 2010. 11. gadu problēmu, šķiet, ka situācija ir uzlabojusies, redzam gaismu tuneli galā, šķiet, ka mums izdosies pilnībā izmantot šim mērķim paredzētos līdzekļus, un esam turklāt schēmā īstenojuši arī vairākas izmaiņas, pārmaiņas, eh, kas ļautu vienkāršot noteikumus un kas atvieglotu dalību valstīm darbu pie šīs schēmas. Mums ir turklāt jāsagatavo ziņojums par iepriekšējā gada eh, schēmu, tātad līdz nākamā gada beigām, 2012. gada beigām. Un eh, tā kā mums bija problēmas ar šī projekta uzsākšanos un ar kontrolas jautājumu un tam līdzīgi, eh, tas, jāsaka, tikai par pamatu izmantot skolas piena schēma. Par šiem, šim konkrētai schēmai, tāpēc jāsaka, šis darbs nebija kā pilnīgi jauns, bet tik un tā radīja papildus problēmas. Tad tāpēc, eh, lūk, saskārāmies ar administratīvo slogu problēmām, un tas būs pamats tam, ka mēs lūksim kolēģis ģenerālsekretariātā eh, izvērtēt tieši šo administratīvo sadaļu, vai iespējams to atvieglot. Un arī viņi, nu, cerams, jau līdz šā vasarē nāks klajā ar ziņojumu. Turklāt papildus šiem te lūk, nu, aizsākuma problēmām esam izveidojuši interesēto pušu grupu. E, tā tikās jau pagājušajā gadā, februārī, tā tiksies arī šogad. Uh, Tas notiks marta beigās, 24. datumā. Tā ir grupa, kurā ietilpst interesētās puses, kuras, ieinteresē, kuras interesē šī augļu schēma skolās. Tur ir vadības komiteja no dalību valstīm un tam līdzīgi. Turklāt šobrīd veidojam arī ekspertu grupu zinātnīsku ekspertu grupu, kuras mērķis būs palīdzēt komisijai nākt klajā ar jaunākajiem zinātnes datiem, uzraudzīt paraugu praksi, apmainīties ar šo paraugu praksi, censties modelēt šo schēmu tādā veidā, ka, lai tā būtu efektīva, racionāla. Un tāpēc gribu izmantot šo konkrēto iespēju, lai jums pateikt, ka skolas augļu schēma šobrīd ir ne ir saistīti ne tikai ar kaut kādu produktu, dārzeņu vai augļu nogādi eh, bērnu, līdz bērnu mutēm, bet šobrīd šie 90 miljoni eiro, nu jāsaka, protams, ir diezgan ierobežot līdzekļi, jo ar to nav iespējams sasniegt īpaši daudz, bet šo skolas augļu schēmu, eh, nu, abols nedēļā tā to varētu saukt schēmu, vēlamies to izmantot kā tādu iespēju atvērt durvis tālākiem papildu pasākumiem. Pasākumiem, kas nāks līdz kā pienākums dalībvalstīm savās nacionālajās administrācijās, jo viņiem būs jāizveido tāda veida programmas, kas konsultējoties ar veselības aprūpas sektoru pārstāvjiem, lauksaimniecības un citiem sektoru pārstāvjiem, būs tātad uzdevums izmantot programmu, kas tiktu iestrādāt skolās, darba eh, programmās, mācību programmās, par papildus, eh, pa, par pārtiks uzlabošanas niansēm, par papildus dārzeņu nodrošināšanu skolās. Tātad tas ir šis papildus labums. Un varēs atkal rasties šī kontakta iespēja starp administ, valsts administrāciju, starp lauksainiecības sektoru un skolām. Nu, protams, mērķi šai schēmām kopumā ir ilglaicīgi, pamatīgi uzlabot, eh, uzlabot pārtikas kvalitāti un uh, uzlabot eh, šo ēšanas, šos ēšanas paradumus jau tajā laikā, kad bērni vēl tikai jau, kad šī ieradumi vēl tikai veidojas. Skolas augļu schēmai, protams, ir arī eh, iespēja mobilizēt visu šo patēriņu ne tikai bērnu vidū, bet bērni var šādā veidā ietekmēt arī vecākus, savus māsas brāļus un, protams, skolotājus. Tātad šai schēmai ir tāds kā multiplikātora efekts un tā savā ietekmē ir daudz plašāka nekā tikai šis konkrētais šaurais mērķis. Nu, tāpēc priekšsādātājs šķiet tas arī ir viss, ko var stāstīt par šo schēmu. Tā darbojas, tā funkcionē. Es domāju, droši vien, ka to, protams, noteikti var arī uzlabot tieši no birokrātiskās e, puses. Un šis līdzfinansējuma aspekts, jāsaka, arī dažām valstīm tiešām ir sarežģīts. Tas rada problēmas. Un par to varbūt arī nāk tos padomāt. Paldies! Bene, grazie, al... Paldies! Eh, direktoram Hulgardam. Eh, kolēģim Avī ir eh, gribēja izteikties dodu vārdu. Paldies priekšsēdētāji. Komisija ir nākus klajā ar vasarīnu derīgiem elementiem, bet Eiropā mums ir 22 tūk, 5,1 miljonus no visiem bērniem ir ar lieko svāru. Un mums ir jādomā eh, par to, kā mēs varam šo problēmu risināt. Ir jāpatērē vismaz 400 grāmu eh, augļu dārziņu dienā, un programma skolā varētu būt svarīgs instruments šajā sakarā. Ir pilnīgi skaidrs, ka diferenciācija uh, līdzfinansējumam, nepieciešamība līdzfinansējumam dalībvalstīs ir parādījusi to, ka valstis atšķirīgi iesaistās šajā a, programmā. Atsevišķas valsts piedalās daļai, citas vispār nav vēlējušās iesaistīties, un ir jābūt, a, un ir pilnīgi skaidrs, ka mums kaut kas būtu jāgroza šajā sakarā. Gribētu uzdot jautājumu komisijai. Pirmkārt, kā ir iespējams tas, ka regulas tekstā attiecībā uz eh, augļiem skolā. Mums ir ierobežots eh, ierobežojumu finansējumam. Visparasti nekas mūsu programmās tas nav atrodami. Ir slieksnis maksimāla 90 miljonu eiro, kas e, ierobežo šīs darbības kapacitātes. Otrakārt, e, kāpēc šī pro, uh, programma kavējās? Kā tas tā nāk, ka ekspertu grupas, kas bija paredzētas uh, eh, 2009. gada uh, regulējumā, vēl aizvien nav sākušas darbu? Kā tas ir iespējams, kā 1,2 E, e, miljoni eiro bija paredzēti budžetā papildarbībām, lai attīstītu, piemēram, Paneiropas tīmekļu vietni ar augļiem un dārziņiem, vai e, arī tīk, tīklojumu veidošana labākās prakses apmaiņai. Kāpēc nekas no tā nav izdarīts? Jo pilnīgi skaidri ir tas, ka visas šīs sistēmiskās darbības ir ļoti svarīgas, lai varētu uzlabot pieredzi un pieredzes apmaiņu. Taču programma tāda kā šī te, kas ir nozīmīga veselībai. E, kāpēc tā nav uzsākta? Paldies, Giovanni. E, Jēglas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. E, paldies komisijai par šo prezentāciju. Kā jau sacīja iepriekšēji runātāji, gribu atgādināt to, kā tika ieviesta šī programma augļas eh, skolā. Vismaz tā tika sacīts Vācijā. Ļoti grūti bija ar eh, menedžmenta jautājumiem, un komisijai vajadzētu ierobežot šo administratīvo nastu, kas ir ārkārtīgi sarežģīti padarīt šo programmu vieglāk ieviešamu. Turklāt šodien mums kā parlamentam ir jārīkojas tā, lai bērni saņemtu līdzsvarotu uzturu. Un mums, lai šī programma tiktu pieņemta, es piemēram šodien dzirdu skolās, ka e, tā tiek uzņemta pozitīvi, bet arī e, es nevar saprast, vai šīs grūtības nāk no augšas, taču ir jāsniedz atbalsts. Un līdzekļi ir jāizmanto labi. Šeit es varu piekrist Giovanni sacītājiem attiecībā uz grūtībām, un arī komisija varētu samazināt birokrātiju no savas puses. Tādā gadījumā šī programma gūtu panākumus. Paldies, Elizabete! Eh, un tagad vārds Hulgārda kungam skaidrojumu. Well, can... Paldies priekšsādātāji. Nu, var izteikties pavisam īsi. Kāpēc šis ierobežojums, šis limits 90 miljonu apmērā tekstā? Tas tāpēc, ka tas bija daļa no kompromisa padomē tajā brīdī, kad tika šis dokuments pieņemts. Nu, varbūt man tas nebūtu jāsaka, bet tas tika pieņemts pirms koplēmuma procedūras spēkā stāšanās šai jomā. Jautājums par kavēšanos. Nu, es jau teicu, ka tas, ka, lūk, šī jau interesēto pušu paplašinātā sanāksme jau notika. Mēs izveidojam divas grupas. Viena ir šī interesēto pušu sanāksme, tur ir pārstāvi no dalību valstīm, un otra ir šī eksperta grupa. Un šī pirmā daļa, pirmā sanāksme starp eh, visām interesantām pusēm jau notika pagājušā gada februārī, un otrā sanāksme, kā jau teicu, notiks marta beigās, 24. martā. Tātad process turpinās. No otras puses, jā, aizkavēšanās, dažāda veida aizkavēšanās ir bijušas, esam centušies procesu uzlabot, uh, Tas bija sastīts arī ar iekšēju organizēšanu, bija jāveido tīmekļa vietnes lapa un tam līdzīgi, bet mēs nu, joprojām cenšamies šo dizainu uzlabot, padarīt pēc iespējas efektīvāku. Nu, un eksperta grupa, jā, taisnība, taisnība ar to ir notikuši zināmas kavēšanās, bet tas ir bijis lielākoties tāpēc, ka mums bija jāiziet cauri veselai iekšējai sistēmai, kas ļautu mums e, izsludināt konkursu, saņemt interesantus pieteikumus, visus pieteikumus esam saņēmuši, saņēmuši termiņš iesniegšanai, dokumentu iesniegšanai noslēdzies. Nu, un tagad tālāk mums vēl ir jāatlasa, jāizvēlas tie eksperti, tie zinātnieki, kas eh, varētu darboties grupā pavisam drīz, un es nevaru pateikt gan tieši kurā datumā, gan pavisam drīz šī ekspertu grupa sāks arī darboties. Es ļoti priecājos dzirdēt atbalstu no jūsu puses eh, šai augļu schēmai. Tas tiešām ir ļoti svarīgi. Man šis jautājums ir ļoti tūp pie sirds. Tas ir man tāds izauklēts bērns burtiski, un tāpēc gribu teikt, ka esmu pateicīgs par jūsu atbalstu, un mēs pilnīgi noteikti darīsim visu iespējamo. Mēs, eh, zinām, ka ir jāpanāk šī, šīs līdzsvars starp no vienas puses līdzekļu kontroli un no otras puses mm, jāspēj dot dalībvalstīm iespēju izmantot šos līdzekļus. Mēs strādājam pie šī jautājuma, mēs pilnīgi noteikti šo schēmu vēl uzlabosim, bet eh, nenoliedzami šis līdzsvars ir vajadzīgs. Paldies par uzmanību. Bene. Labi. Un vēl citi runātāji, vairāk nav runātāji šī punkta sakarā, mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Piektā punkta e, politikas uzdevumi un budžeta resursi ilgtspējīga Eiropas Savienība pēc 2013. gada. Giovanni Lavija ir atzinums sagatavotājs un atbildīgā komiteja ir Sūrē. Atzinuma projekta izskatīšana pēc koordinatoru lēmumu sagatavot formālu atzinumu, jūs atcerēsieties. Eh, sure komitejai un Giovanni Lavija ir mūsu referents. Viņš ir īsā laikā sagatavojis sazinu projektu. Es dodu bez kavēšanās viņam vārdu, lai viņš varētu to prezentēt. Un pēc tam mēs varētu uzklausīt komisijas pārstāvu, kas ir klāts. Mēglis uh, eh, kungs, bet tagad Giovanni tev vārds. Paldies priekšsēdētāji! Es sagatavoju atzinumu pirmkārt. Es atsaucos uz eh, eh, paziņojumu Sūra komiteju, un kuru mēs izlēmām pārveidot eh, par atzinumu. Ir skaidrs, kā KLP E, ir ar vairākiem papildus elementiem. Un e, tai ir jādomā ne tikai par adekvātu kvalitāti, bet tā ir arī ar jaunu pievienoto vērtību šodien. Un E, ir vesela rinda uh, darbu, par kuru lauksaimnieks nesaņem nekādu uh, atalgojumu. Un uh, KLP ir jākļūst ekoloģiskākai. Bet tādai KLP, kas ir ar papildus mērķiem salīdzinājumā ar pagātni, ir jābūt budžetam, kas tiek finansēts līdzvērtīgi. Nav iespējams iedomāties, ka ar papildus pieprasījumu lauksaimniecībā varētu e, veltīt vairāk resursu kā iepriekš. Bet atzinumā es pasvītroju citus aspektus. Pirmkārt, daudzgadu finanšu schēmas ilgumu. Kāpēc? Tāpēc, kā lauku attīstība, attīstība mums norāda, ka ļoti bieži e, pirmajā laikā sākotnēji e, līdzekļi tiek izmantoti dažādu programmu uzsākšanai, un pēc tam e, sākās tēriņu sacensība visā teritorijā. Un uh, jo īsāks programmēšanas periods ir, jo pastāv uh, lielāks neefektīvas izmantošanas risks. Uh, otrs aspekts ir budžeta struktūra, ko skata uh, komisija jaunai finanšu schēmai. Un šeit ir jāizceļ tie resursi, kas tiks novirzīti lauksaimniecības posteņiem, pirmajam, otrajam pilāram, un es domāju, ka šajā sakarā būtu liederīgi paturēt analoģisku budžeta struktūru esošajai, ar īpaši izvēlētiem posteņiem KLP atbalstam. Un ar to es būšu visu izklāstījis, un tagad esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies, Giovanni! Garsie Pēres jau ir pieteicies izteikties. E, paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi. E, vairumā varam piekrist Lavijas kunga sagatavotiem atzinumam, un es domāju, ka mēs atbalstām šīs pašas bažas, un šā, šī pati komiteja ir izteikusies pār atsevišķiem ziņojumiem par to, kas ir nepieciešams KLP, lai varētu risināt pašreizējos izaicinājumus. Un tad, kad no vienas puses mēs skatām iespēju samazināt pilnībā dalībvalstu maksājumus budžetam, un iestrādāt jaunas politikas, to grūti ir apvienot ar pašreizējām budžeta dotācijām. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāveic liels darbs un kopīgi pūliņi lauksemniecības komitejā šajā parlamentā, lai skaidri norādītu mūsu nostāju attiecībā uz, tuvāko, uz nākamo budžeta periodu. Sociāldemokrātu grupā jo mēs esam to apliecinājuši ar mūsu darbu e, grupu palīdzību. Mēs esam norādījuši e, galvenajos virzienos šos pašus punktus, un es domāju, ka ja mēs visi strādāsim vienā virzienā, tad e, parlaments varētu atbalstīt šādu līniju, paturēt budžeta dotācijas KLP tādai KLP, kas ir Eh, bijusi ar samazinātu eh, eh, budžetu pēdējos periodos, un mums ir jādomā par to, kas ir nepieciešams, lai varētu paturēt vismaz pašreizējo budžetu līmeni ar tādu pašu raksturojumu un programmējumu, kā uh, tas ir bijis līdz šim. Paldies! Paldies, Sirače, un nākošais Laidens. Uh, uh... Priekšsādātāji! Es gribēju teikt, ka lielā mērā atbalstu šo ziņojumu projektu, ko esat nolikuši mums priekšā. Domāju, ka tas ir ļoti pamatīgs, tur runāt par pašu lietu būt, lietas būtību. Un, nu, gan jāsaka, parlaments um, balsojumos nav spējis pietiekami virzīties uz priekšu attiecībā uz budžeta noteikšanu. Ļoti svarīgi, uzsvērt arī to, ka ir šie papildus pakalpojumi, kas lauksiemniekiem jāpiegādā attiecībā uz vidas aizsardzību, un tas ir atšķirīgi no tā, kā tas notiek šobrīd. Ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka tam vajadzīgs papildus budžets, bez tā mēs nevarēsim gaidīt, ka šie mērķi, ļoti ambiciozie mērķi, tiks sasniegti. Un es ceru, ka šim ziņojumam līdz nāks arī e, tālāki nākamie ziņojumi, e, un tajā šāda veida apsvērumi tiks iekļaut arī Alberta Desa ziņojumā. Gribēju vēl arī uzsvērt vajadzību pēc elastības. Nu, ja mēs skatāmies uz to, kāds tad budžets varētu būt 2013. gadā ar 30. 9,3% no kopējā budžeta, un tad jāsaka, varbūt mums būs izdevies atjaunot finanšu disciplīnu tajā laikā. E, krīzē, protams, būs vēl arī tālākas sekas. Nu, kur tad tiks rasti šie līdzekļi, lai, piemēram, atrasinātu tādas neparedzētas vajadzības uh, krīzes apstākļos? Es domāju, ir vajadzīgs elastības elements šai kopējā uh, situācijā par to, kā virzīties uz priekšu krīzes apstākļos. Es domāju, būs vajadzīgi arī konkrēti instrumenti, kā to darīt. Es runāju par finanšu instrumentiem vairāk nekā par politikas instrumentiem. Un es domāju, varbūt, ka runātājs savā atbildē varētu mazliet pieskarties arī šiem jautājumiem. Paldies. Paldies, Džordž. Raimers kungs tālāk. Dankeschön. Premers skundze. Paldies. Jāsaka, arī man radās ļoti pozitīvs iespējas lasot šo ziņojumu. Ir ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, ka finansējums tiek nodrošināts ilglaicīgi, ilgtermiņā. Tāpat laikā mums ir jāskatās arī uz tām tiem draudiem, ko pieminēja Džors Lajens, respektīvi, ka ir nepieciešams elastības elements, jo citādi mēs nevarēsim, piemēram, mudināt tirgus mehānismus, mēs zaudēsim savus spēkus. Viena lieta, ko uzskatu par ārkārtīgi nozīmīgu, ir nepieciešamība vērst uzmanību uz faktu, ka ir vajadzīgi plašāk, lielāki līdzekļi visām sabiedrisko pakalpojumu jomām. Nu, nesenajos gados mēs esam redzējuši, ka pārtiks piegādēja ļoti lielu nozīmi arī politiskajā stabilitātē. Un tas savukārt nozīmē, ka mums vajadzētu veicināt ne ne tik vien visas šīs sabiedrības, eh, sabiedrībai svarīgās preces, bet arī pārtiks ražošana. Turpmākajos pāris gados es domāju, ka pārtiks ražošana visdrīzāk kļūs ar vien nozīmīgāk, un tā varētu pat kļūt par vienu no svarīgākajiem mieru nodrošināšajiem elementiem pasaulē. Un tieši tāpēc es domāju, ka mums ir nepieciešams veicināt pētniecību un izstrādi, it īpaši šāda veida pētniecības rezultātu nogādāšanu rūpnieku rokās pēc iespējas eh, par pieejamu zemām cenām. Paldies, nākamā runātāja. Gribu pateikties eh, Levijas kundzam par par šo ļoti labo sak, sapra, saturīgo ziņojumu. Un arī gribēju pieminēt Raimers kundzes teikto tātad šo nozīmi, kas tiks piešķirta pārtiks ražošanai. Pavisam nesen mums bija diskusijas par pārtiks cenām. Tas notika Strasbūrā, nu, pat dienas vidū, kaut gan mēs jau parasti esam pieraduši, ka lauksaimniecības jautājums skata vēl naktī. Ne, un tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt politisku atbalstu pārtiks jomai realitāte ir tāda, ka ir vajadzīgs piemērots adekvāts budžets lauksaimniecības politikas īstenošanai. Un šajā eh, ziņojumā līdz ar to ir ļoti svarīgi, ļoti, jāliek uz to arī uzsvers. Ir ļoti svarīgi pētniecība izstrāde, jā, zināšana, nodošana ir nozīmīga attiecībā uz pārtiks ražošanu. Un, ja skatāmies uz piekto šī ziņojuma punktu, tad īpaši svarīgs, eh, manuprāt, ir tieši tas, kas šeit minēts par politikas mērķiem, kas. Uh, izpildām. Un arī trešajā punktā, kur runās par to, ka šobrīd strādājam pie KLP reformas 27. Eiropas Savienības dalībvalstīs, un otrais punkts savukārt, kur tiek runāts par ļoti daudziem jautājumiem, kas saistīti ar vidas aizsardzību, dzīvnieku labturību, un ka visiem šiem jautājumiem ir vajadzīgs attiecīgs atbalsts KLP uh, eh, ietvaros. Un tāpēc gribu teikt paldies referentam. Un tieši tā kā citi kolēģi teica, ja šī komiteja spēs būs vienota un spēcīga, uh, aizstāvot spēcīgu budžetu lauksaimniecības politikai, tad es domāju, mēs varēsim gūt arī attiecīgi progresu šai jomā. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs Marijanai, nākamais runātājs. Sī, grazie, signor presidente. Jo trovo completamente da... Paldies, priekšsēdētāji, pilnībā piekrītu. Tam, ko piedāvājis kolēģis Lavija savā ziņojumā, es uzskatu, ka budžeta struktūra tāda, kā tā ir um, prezentēta šobrīd, uh, ir atbalstoša lauksaimniecības politikai. Es atbalstu lielāku fleksibilitāti budžetam, taču uh, šāda, uh, šāds elastīgums, šāda fleksibilitāte nedrīkst pieļaut citu resursu samazināšanos, jo arī Sure komitejā šī fleksibilitāte uh, tik ļoti vēlamām, e, ir arī veids, kā samazināt e, līdzekļus lauksaimniecības budžetā. Es gribētu pasvītrot to, ko tikko sacīja kolēģi Makgīnēsā. Es apzinos to, ka uh, ir Eiropas iedzīvotājiem. Jāsaprot tas, ka pārtikas um, e, drošums, nodrošinātība ar pārtiku ir reizēm e, cenā neizsakāms e, jēdziens. Un tāpēc nevar būt pieļaujami, ka lauksaimniecībā strādājošie reizēm nopelna praktiski pusi no vidējā ienākuma. E, tāpēc šāds atbalsts viņiem attaisno lauksaimniecības izdevumus. E, tālāk runājot par ekoloģisko e, zaļo aspektu. Tas ir ļoti nozīmīgi. Iedzīvotāji to apzinās, ja tas viņiem tiek pareizi pasniegts. Paldies, Herbert! Prego. Kas nem? Paldies! Vairāki pētījumi un ziņojumi bija, kas eh, ir nozīmīgi izaicinājumi. Eh, ūdens eh, resursu samazināšanās, pārtiks trūkums, enerģijas resursu samazināšanās un cenas šiem resursiem pieaug. Runājot par eh, svarīgo pārtikas produktu jomu, būtu ārkārtīgi svarīgi apzināties to, ka, lai Eiropas Savienība veiktu efektīvas partiju darbības pret cenu nestabilitāti, un tāpēc eh, intervences pasākumi vai nu tiktu īstenoti, vai arī tiktu paredzētas citas darbības. Iepriekšējo gadu gaitā Eiropas Savienība. Ja tā būtu uh, ies, iejaukusies e, graudaugu tirgū, tad e, pašreizējo augsto cenu vietā mēs būtu varējuši ar peļņu pārdot Eh, ražu, bet lauksaimnieki ir cietuši zaudējumus, tāpat arī cietuši zaudējumus Eiropas patērētāji. Un šobrīd lielie multinacionālie koncentrētie uzņēmumi, eh, kas uh, saņem peļņu. Tālāk par resursu pārvaldību vajadzētu piešķirt lielāku uzmanību reģionālajām stratēģijām ūdens pārvaldībai, lai varētu aizsargāt ūdens resursus. Tālāk runājot par enerģiju. Lauksaimniecība ir viens uh, no sektoriem, kas izmanto visvairāk enerģijas, bet lauksaimniecība šeit nav problēma, bet gan ir daļa no risuna, risinājuma, jo tā lielā mērā var palīdzēt racionalizēt enerģijas izmantošanu izmantojot biomasu, tā var kļūt par enerģijas ražotāju. Bet, lai lauksaimniecība varētu būt ar šo efektīvo lomu, lauka attīstības resursiem, pilnīgi obligāti ir jānovirza uz šiem mērķiem, un pēc 2013. gada ir jāparedz pasākumu šajā sakarā. Paldies, eh, eh, kolēģi Saņo. Sorry, Chairman. I call myself Agnew. And the... Es atvainojos, es sevi saucu par Agņū, tāpēc es īsti neatpazinu sevi, kad jūs mani nosaucāt. Es gribēju apsveikt Lavijas kungu. Uh, Viņš nepieminēja šeit ne globālo sasilšanu, ne klimata izmaiņas, tas ir liels solis uz priekšu, jo es un arī citi daudzi cukurbiešu audzētāji ir zaudējuši vismaz vienu trešdaļu no ražas pateicoties augstajam laikam. Tajā pašā laikā mums saka, ka nevajadzētu ražot tik daudz CO2, jo mēs šeit sildam atmosfēru. Liels paldies, tas ir solis uz priekšu. Šeit mēs runājam par politikas izaicinājumiem. Mums ir divi. Pirmkārt, tas, ka maksājumi zemniekiem izslīd no rokām un tiek pārvirzīti uz zemes īpašniekiem, kas nebūtu nav aktīvi zemnieki. Un tā tas turpināsies, ja situāciju mēs nelabosim. Otrs izaicinājums ir tāds, ka mums ir jānodrošina, ka otrā pilāra naudas tiek iztērētas saprātīgi, piemēram, tādās muļķīgās schēmās, kā tas noticis pagātnē. Paldies! Grazie, onorevole Agņo. Bene. José Bové. José Bové, lūdzu. Oui, uh, juste quelques... E, daži punkti, kas vēl netika skatīti, es šeit gribētu piebilst. Pirmkārt, Ļoti svarīgi ir atgādināt to, ka jā, mēs vēlamies eh, pie, pietiekam budžeta līmeni, tad lauksemcības politikas projektam ir jābūt leģitīmam. Un ja nav leģitimitātes projektam, tad nevarēs šo projektu aizstāvēt. Es domāju, ka šodien tas ir pilnīgi skaidrs. Debats notiks pēc tam, taču nedrīkst aizmirst to, ka pirmkārt ir Eiropas pilsoņi, kas šo projektu finansē ar saviem eh, nodokļiem. Tāpēc pilnīgi skaidri jābūt skaidriem mērķiem. Pasvītrošu divus punktus kas vēl šodien nav tikuši skatīti. Jautājums par eh, graudaugu gaļas eh, līdzsvarošana. Šodien nav iespējams uzkrāt Eh, graudaugus krīzes gadījumam. Tas nozīmē, ka būs jāparedz jauna līnija, jo visi rīki iepriekšējās kom eh, no iepriekšējās komisijas puses ir sagrauti. Un šobrīd dalībvalstīm nav iespēju paredzēt graudaugu uzkrājumus lai varētu tos pārdot uh, pēc uh, standartizētām cenām lopkopībai. Otrkārt, tas atie, jautājums, kas attiec gan uz lauksaimniecību, gan uz patēriņu, tas ir jautājums par eh, sanitārās kontrolas nozīme aizvien uh, svarīgāko. Tas attiecās uz EFSA. Šobrīd EFSA pietrūkst finanšu līdzekļu, lai varētu eh, vairāk veikt šos izvērtējumus. Ir divas iespējas. Vai nu EFSA saņem atbalstu no komisijas un publiskiem fondiem, vai to finansē uzņēmumi. Taču tad, kad mēs redzam šos eh, lielos skandālus skaitu par eh, interešu konfliktiem uz saiknēm starp uzņēmumiem, tad šajās pārdomās ir jāparedz EFSA eh, stiprināšana un budžeta pieaugums. Es domāju, ka to vajadzētu eh, izvirzīt arī mūsu debatēs. Paldies! Paldies, Žozē! Silvestrī nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs. Arī es gribētu paust atbalstu atzinumu projektam, ko piedāvā kolēģis Lavija, ne tikai tāpēc, ka tas ir mans e, sola biedrs un, un, un e, ka, e, kas jau dod man iespēju viņu atbalstīt, bet arī visbūtiskākais šeit ir e, efektīvais kopsavilkums un viņa spriedumi. Mēs nevaram noklasēt eh, to, ka pakāpeniski tiek samazinātas kvotas eh, no 75% eh, globālā budžeta Eh, līdz 39% 2013. gadā katrā ziņā krieti vien samazināts. Un es gribētu aizstāvēt finansējumu piešķiršanu lauksaimniekiem, jo eh, lauksaimniecība, kas ir investēt lauksaimniecībā, dažkārt mēs dzirdam, ka tā ir neproduktīvi iztērēta. Es tomēr domāju, ka mums vajadzētu mm, atbalstīt pretējo tēzi. Eh, KLP ieguldītā nauda aizstāv visu, ne tikai lauksaimnieku intereses. Uh, Mums ir eh, šeit fonds, kas garantē pārtiks drošumu, mums ir fonds, kas palīdz um, saglabāt ainavu eh, teritoriju, kas dod iespēju uzlabot lauksaimniecības produktu konkurētspēju globālajā tirgū. Tāpat tā ir nozīmīga mūsu ekonomikas sadaļa. Un tāpat tā ir. Uh, Eh, nauda, kas ir paredzēta, lai varētu garantēt minimālu ienākumu lauksaimniekiem. Tāpēc katrā ziņā šeit nav runa par to, ka līdzekļi būtu e, e, zuduši. Un nevajadzētu ieslīgt eh, garās un plašās diskusijās, bet skaidri norādīt to, ka mēs nevaram atļauties nepaturēt šīs kvotas arī pēc 2013. gada, jo tās ir paredzētas aiz, varētu aizstāvēt tos resursus, ko Eiropas Savienība novirz KLP. Un tāpēc es domāju, ka pilnībā var atbalstīt eh, ziņojumu projektu, arī, eh, arī lakonisko tā prezentāciju. Paldies, Sergio, un tagad vārds Meglas eh, kungam, ģenerāla direktoram, un pēc tam izteiksies Latviju. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka mēs uzskatām, ka atzinuma projekts, kuru ir sagatavojis Laviņas kungs, ir ļoti labs pamats diskusijām Eiropas parlamentā par Eiropas budžeta attīstību pēc 2013. gada. Kā jūs zinat, mans komisārs aizstāv ambiciozas reformas KLP jomā pēc 2013. gada. Un runājot Bavē kunga vārdiem, ambiciozas nozīmē arī leģitīmas reformas. Es nerunāšu šeit par detaļām, par pozīciju, par stratēģiju, par to mēs varēsim runāt nākošajā darba kārtības punktā, tad, kad runāsim par desekunga dokumentu. Bet es gribēju teikt, ka šī reforma risinās tos izaicinājumus, uz kuriem komisārs norādīja 2020 stratēģijā par dažāda veida izaugsmi, zaļu, visapturošu un tā tālāk. Un mēs gribētu, lai arī KLP šeit tiktu pilnībā iesaistīta. Kā jau Lavijas kungs norādīja, mēs uzskatām, ka virzoties šajā virzienā, esot ambicioziem, drosmīgiem, ir ārkārtīgi grūti, tad, ja pieejamie finanšu resursi samazinās un būtiski samazinās ir ārkārtīgi grūti motivēt zemniekus doties pareizajā virzienā, ja viņiem pieejamā nauda tiek samazināta. Tieši tāpēc mēs atbalstam Levijas kunga ziņojumu, kur ir skaidri norādīts, ka finansējumam pēc 2013. gada jābūt adekvātam tā, lai KLP varētu tikt efektīvi izpildīta. Viens no ziņojuma aspektiem ir saistīts ar elastību, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, varbūt pat vissvarīgākais jautājums pēc 2013. gada. Mums ir jāatceras, ka elastība var virzīties dažādos virzienos, un tāpēc tā ir jāveido tā, lai izvairītos no problēmām, kas nav saistītas ar KLP. Un lai nauda netiktu novirzīta, apdraudot KLP mērķus. Es gribēju uzsvērt vēl kādu svarīgu punktu Lavijas kunga dokumentā. Viņš vēlas iekļaut KLP vienā pozīcijā budžetā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tādējādi mēs pasvītrojam, ka KLP nav kaut kāds dzīvnieks ar diviem spārniem. Tas ir viens vienots veselums, viena politika, kuras izpildi nodrošina dažādos veidos. Pirmkārt, pirmā pilāra ietvaros eh, izpildot eh, dažādus tirgus pasākumus un sniedzot atbalstu, un arī runājot par lauka attīstības jautājumiem otrā pilāra ietvaros. Tātad ir svarīgi saglabāt šos divus pilārus un arī vienlaicīgi tajā pašā budžeta pozīcijā iekļaut. Kā jau teicu sākumā, gribēju teikt, ka Lavijas kunga atzinums ir ļoti labs pamats, ļoti liels devums no parlamenta runājot par vispārīgām debatēm par nākotnes finansējumu KLP. Paldies! Bene. Grazie al direttore. Paldies, ģenerāldirektora kungs. Tagad dosim vārdu Lavijas kungam, lai viņš slēgtu debates, bet es gribēju jums atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš, ja jums tāda ir, ir 2. marts pulkstens 12. dienā. Tātad parīt līdz 12. Jūs to varat izdarīt. Čavanī, tagad jums vārds. Liels paldies visiem par šīm debatēm. Es gribēju sākt ar to, ka teiktu, ka daudz cilvēki pieminēja atzinuma rezultātus. Es gribēju teikt, ka mums šeit ir jāiekļaujas 1500 zīmju ietvaros, tāpat kā, piemēram, arī budžetam ir noteikti limiti. Tā nebija tāda mana vēlmīs izteikties. Šis ir tāds ierobežojums, kas gan neatiecas uz grozījumiem. Un tieši tāpēc es arī šādā veidā domāju kaut ko pievienot. Tā mēs varētu pārsniegt šo 1500 eh, vārdu ierobežojumu. Es neatbildēšu katram deputātam atsevišķi, debatas bija interesantas, bet man uh, gribētos no sākuma pieskarties elastības jautājumam. Jūs visi zinat, ka atbilstoši Lisabonas līgumam mēs esam. Um, vai pamatojas uz Lisabonas līgumu, mēs esam atvēruši tādu pretrunu tieši saistībā ar elastības aspektu. Atbilstoši Eiropas parlamenta juridiskā dienesta secinājumiem, ja mēs runājam par 0,3% naudas pārvadumiem, tātad šī te summa ir jāapstiprina vienbalsīgi, kas ir ārkārtīgi grūti. KLP Finansējums tādējādi ir daudz, ir cieši saistīts ar daudz plašāku jautājumu, tātad par, ar elastību kopienas budžetā. Tas ir jautājums, kur būs jārisina suri komitejai, lai mēģinātu rast risinājumu, kas ļaus novirzīt līdzekļus no vienas sadaļas uz citu. Skaidrs, ka KLP mērķis un uzdevums ir saglabāt un palielināt noteiktu produktu ražošanu Eiropas Savienībā. Piemēram, vidusjūras reģionā pašlaik ir tāda situācija, ka mums ir lielas valstis, kas ražo graudaugu produktus, kas vēlētos bloķēt eksportu, lai garantētu nodrošinājumu pārtiku savā valstī. Mums ir jāskatās uz KLP kā uz um, sistēmu, kam ir papildus mērķis. Ne tikai ražošana, bet arī lauksaimniecības produktu piegāda nodrošinājums cilvēkiem. Bet nu esmu pārliecināts, ka par to noteikti desekunga ziņojumā būs daudz sīkāk runāts. Mums šeit būtu mūsu debatēs jāiekļauj arī citi jautājumi, izpēti un attīstību, konkurētspēju pasaules tirgos. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka jaunajā KLP izpētēji un attīstībai inovācijām būs ārkārtīgi nozīmīga loma. Mums ir jāpanāk, ka tā tas ir. Tika pieminēta arī leģitīma KLP jo ir skaidrs, ka Eiropas cilvēkiem būs jāapstiprina šī te politika. Gan jūs, gan mēs visi kopā nodrošināsim, ka mēs apstiprinām šīs te politikas saturu. Žozē Pavē pieminēja veselības problēmas un EFSA finansējumu. Tas ir saistīts ar aģentūru finansējumu, un tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs Mēs pie tā varam atgriezties tad, kad runāsim par budžetu. Un tad mēs varētu nodrošināt vai arī uzzināt, ko mēs varētu izdarīt, lai nodrošinātu cilvēkiem lielāku drošību. Liels paldies, esmu jūsu rīcībā, eh, lai mēģinātu uzlabot tekstu vēl tālāk. Paldies, Giovanni Lavija, saka priekšsēdētājs, paldies visiem. Nu tad varam pievērsties vissvarīgākajam darba kārtības punktam, kas ir pēdējais. Tātad KLP tuvojoties 2020. Mums ir ziņojums. Jūs visi saprotat, cik svarīgs šis jautājums ir. Ad Albertam Desam, kas pastāstīs par savu ziņojumu, Es gribēju vēlreiz atkārtot, cik svarīgs ir šis jautājums, cik svarīga ir šī darba stadija. Mums ir jābūt pēc iespējas vienotākiem, jo, jo vienotāka būs komiteja, jo lielāka ietekme mums būs uz gala lēmumu, ko pieņems komisija. Tagad došu vārdu Albertam Desam, kas pastāstīs par ziņojumu, pateicu, pasakos arī Franko Kirijāko par to, ka viņš ieradās. Viņš ir no sociālās komitejas, kas eh, izteiksies pēc tam, kad eh, būs pabeidz runāt Alberts Des, un viņš pastāstīs par savas komitejas viedokli. Albert, nu tagad jums ir vārds. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender, lieber Paulo, liebe Kollegen. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Paulo! Dāmas un kungi! Komisijas pārstāvi! Es tiešām priecājos, ka mums ir dota šī iespēja šodien veltīt nu, kādu laiku diskuspi, diskusijām par KLP un e, tātad šo perspektīvu līdz 2020. gadam. Tās ir pirmās šāda veida debatas, e, un visi jūs esat saņēmuši arī projekta, ziņojumu projektu, jādomā tulkotu. Uh, Eh, tāpat esmu saņēmis atbalstu no komisijas dienestiem, esam skatījuši viņas priekšlikumu. Šī ir pirmā reize Eiropas parlamentē, kad mēs esam šādā, pomsijā, eh, šādā pozīcijā. Gribu pateikties komisijai par tās sagatavoto paziņojumu. Savā iepriekšējā ziņojumā es jau runāju par daudziem diezgan līdzīgu raksturu jautājumiem. Daudz punkti tika minēti arī Džordža Lajona ziņojumā, arī tie šeit ir nedaudz atspoguļot. Paldies! komisijai tātad par šo mūsu domu vērā ņemšanu un par paveikto darbu. Tāpat arī paldies Džordžam Lajonam. atsevišķos gadījumos varbūt jūs pamanīsiet, man ziņojums ir ļoti detalizēts, jo es uzskatu, ka kopš Lisabons līgā spēkā stāšanās Eiropas parlaments ir saņēmis jaunu spēcīgāku lomu ar koplēmumu procedūras palīdzību, bet tajā pašā laikā tomēr mums ir jāpārliecinās, ka mēs rīkojamies tā, lai šīs jaunās pilnvaras tiek arī īstenotas. Protams, Eiropas parlamentam cieši jāsadarbojas ar Eiropas komisiju, ja vēlamies, lai virzam uz priekšu efektīvu KLP. Un šī procesa beigās gal galā mums nāksies eh, sarunās vēl vienoties arī ar padomi. Man pirmā premisa līdz ar to ir tāda, ka KLP ir jākļūst par daudz taisnīgāku politiku. Tā ir jābūt vienkāršākai attiecībā uz īstenošanu, tā ir jābūt vienkāršāk saprotamai, vienkāršāk saprotamai gan lauksaimniekiem, gan administratoriem tai jābūt vienkāršākai, bet tajā pašā laikā tai jāsaglabā mērķi, ko esam noteikuši kā LP, un atsevišķos gadījumos šie mērķi varbūt pat vēl jāuzlabo. Es domāju, ka mūsu komiteja pamatos ir viensprāts par KLP mērķiem svarīgākais ir pārliecināties, ka laikā pēc 2013. gada, 2013. gada ir ļoti efektīva un adekvāta KLP, kuras pamatos būtu pamatīgs eh, finansējuma mehānisms, un tieši tā kā kolēģis Lavija Kungs nu pat jau teica, eh, par to ir jādomā tieši šai ziņojumā, un tieši tāpēc KLP mums ir vajadzīga. Pirmām kārtām Tā ir vajadzīga lauksaimniekiem Eiropas Savienībā. Bet tepat laikā tā var palīdzēt nodrošināt arī pārtiks apgādes drošību vairāk kā 5,5 miljoniem iedzīvotāju. Un, lai to sasniegtu, ir vajadzīga ilgtspējīga lauksaimniecība, kas dot atbilstīgu ieguldījumu tajā, ka varam aizsargāt arī vidi. Lauku attīstība ir vēl viens ārkārtīgi svarīgs aspekts šai ziņojumā. Ja vēlamies visus šos mērķus sasniegt, tad, tieši tā kā jau tika teikts Lajona ziņojumā un arī komisijas paziņojumā, mums ir nepieciešams balstīt šo politiku uz vienu vai diviem pīlāriem. Ir vajadzīga skaidra struktūra šādu pīlāru sistēmai. Un tāpat laikā jāizvarās, jāizvairās no pārklāšanās un no pārliekas birokrātijas. Šāda spēcīga pīlāru struktūra ir ārkārtīgi nozīmīga. Tā lai mēs varētu virzīties uz priekšu, nonākot pie augstākiem standartiem, pie augstākas dzīves standarta. Un tas ir tas, ko iedzīvotāji vēlas. Mums ir jādomā par pakalpojumiem, kas ir svarīgi sabiedrībai, bet eh, kas nav finanšu pakalpojumi, kas nav nopērkami. Mums ir jāspēj kompensēt lauksaimnieki par to, ka viņi pamazām nojauč šīs ārējās barjeras, par to, ka viņi pāriet uz lielāku pārtikas drošības sistēmu Kad runājām par cukuru sektoru, šo pēcpusdienu kļuva pilnīgi skaidrs, ka cukuru sektorā tieši tāpat kā daudzās citās jomās šobrīd nav pietiekamas garantijas attiecīgam produktu nodrošinājumam. Pārtiks nozare, to mums ir teikusi jau ļoti ilgi. Vienmēr ir bijis šis lētais cukurs tirgū, vienmēr bija vienkāršāk atbrīvoties no tā. Bet jāsaka, lūk, situācija ir mainījusies un tagad ir cukuru deficīts. Atšķirības dalību valstīs ir arī maksājuma sistēmā, un šīs atšķirības ir jānovērš. Mums ir jāsamazina šīs starpība maksājumos. Un, eh, jāsaka, pēdējos pāris mēnešos bija diezgan pārsteidzoši eh, dzirdēt, ka šķiet starp dalību valstīm šīs atšķirības ir tikai pieaugušas kopējā lauksaimniecības politika var panākt to, ka kādiem mērķiem tā tika veidot tikai tad, ja mēs varam nodrošināt kopējus pamatus pārējais periodu noslēgumā, tātad vienlīdzīgus pamatus. Piekrītu, ka mums ir jāstrādā sūri un grūti, lai panāktu, ilgspēj, lai panāktu ka tiek izveidots ilgspējīgs, dzīvotspējīgs lauksaimniecības sektors. Ir, jāno, ir jānovērš visu veidu deficīti un tas ir ārkārtīgi svarīgi, kad runājam par pirmo pīlāru šai politikā. Un galvenajam mūsu sauklim jābūt izveidot, izvairīties no jebkāda papildus veidus birokrātijas un administratīvā sloga radīšanas lauksaimniekiem, padarot šo politiku efektīvu un īstenojamu. Mans uzskats ir tāds, ka visiem mūsu mērķiem ir jābūt daudz elastīgākiem, daudz mērķtiecīgākiem, un varbūt vislabāk to var panākt izmantojot tādus pasākums, kas iekļaut otrajā pīlārā, bet šobrīd detaļās neiedziļināšos. Es zinu, ka šajos jautājumos pastāv diezgan liels pretrunas, domstarpības, bet priekšādātāji. Mēs esam paredzējuši 2. maijā balsojumu šai komitejā par šo ziņojumu, tam sekos attiecīgi balsojums plenārsēdē. Un es uzskatu priekšādātā, ka līdz 2. maijam mums vēl ir gana daudz laika, lai debatētu par šiem jautājumiem un nonāktu pie kopsaucēja. Turklāt gribētu arī skaidri un gaiši pateikt, kāpēc vēlos, lai šie jautājumi, šie pasākumi tik tiekļaut otrajā pīlārā. Man šeit nav nekādu šaubu. Ja kāds var nākt klajā ar papildus argumentiem, kas apstrīdētu manu viedokli, nu, respektīvi, lai pamatotu, ka šos maksājumus varētu iekļaut pirmajā pīlārā, es labprāt tos uzklausīšu, bet jāsaka, šāds arguments līdz šim gan neesmu vēl dzirdējis. Ja ir tādas dalība valstis, kur lauksaimnieki saņem no 50, no, no 50 līdz 600 hektāriem, 600 eh, eiro par hektāru, un 30% no šīs naudas ir paredzēti eh, zaļākai lauksaimniecībai, tad tādā gadījumā nonāksim pie 15 līdz 300 eiro par hektāru. Nu, tad iznākums jāveido atbilstīgs uh, ehm, maksājuma kompensācijas mehānisms, pamatojoties uz ieguldīto. Nu, protams, viedokļi šeit atšķirs, bet mans uzskats ir tāds, ka būtu labāk izveidot tādu sistēmu, kas darbotos otrā pīlāra ietvaros kad runāju ar lauksaimniekiem, man vienmēr no jauna pārsteidz tas, ka ļoti daudz zemnieki šķiet uzskata, ka pirmā pīlāra līdzekļi ir droši līdzekļi, bet otrā pīlāra līdzekļi ir tādi šaubīgi. Pēc 2013. gada abi šie finansējuma veidi būs uz vienādiem pamatiem, vienādi droši. Tas nozīmē, ka nebūs nekādas atšķirības tajos, jo pēc 2013. gada obligātie izdevumi, tā kā tas tiek pašlaik paredzēts, tādi vispār nepastāvēs. Nu, jāsaka, sevišķi šās dalību valstīs tas rada ļoti būtiskas problēmas. Nesmu spējis rast eh, vēl nekādu risinājumu mazo lauksaimnieku jautājumam Eiropas Savienībā. Un tāpēc šai ziņojumā uh, esmu pagaidām ierosinājusi pieņemt tādu opcionālu izvēles variantu, respektīvi dalībvalsts var saņemt līdzekļus, drīkst saņemt līdzekļus no pirmā pīlāra, kas tad tiek paredzēti tieši mazajiem lauksaimniekiem, pamatojoties uz konkrētu definīciju, ko, protams, tad pieņems attiecīgā dalībvalsts. un e, varbūt var izvēlēties saistošu procentālu apmēru, un tad tālāk, tālāk varētu šo jautājumu izstrādāt grozījumos. Nu, vēl nākamais jautājums ir jaunie lauksaimnieki. Es zinu, ka jaunie lauksaimnieki daudzās dalību valstīs sastopas ar ļoti lielām grūtībām, e, tad, kad tie vēlas saņemt līdzekļus kredītā un izveidot savas jaunās saimniecības. Un tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu izmain, izveidot tādu īpašu pielāgotu programmu otrā pilāra ietvaros šādu veidu vajadzību apmierināšanai. Ja runājam par reģioniem, es domāju, ka vajadzētu pieturēties pie pašreizējām sistēmām, jo, lūk, šie attālākie reģioni jau tiek ietvert otrā pilārā. Protams, ka situācija atšķirs eh, dažādās dalību valstīs, un līdz ar to otrā pīlārā pieeja būtu elastīgāka. Es negribu pašlaik iedzināties pārāk detaļās, bet vienu tomēr gribu vēl teikt. Respektīvi, es ļoti labi varu iedomāties, ka mēs varam atteikties no visām tām prioritātēm, kas pastāvēja iepriekšējā otrā pīlārā. Mēs šo otro pīlāru varētu sadalīt divos blokos, un šis otrs eh, bloks, un to es jau iepriekš esmu teicis, varētu saņemt finansējumu kam nebūtu vajadzīgs papildus līdzfinansējums un ko varētu piešķirt tikai tiem lauksemniekiem, kas ir saņēmuši līdz šim līdzekļus no pirmā pīlāra. Nu, līdz ar to tad būtu šis otrs savukārt um, bloks, kur būtu papildus pasākumu un šie līdzekļi būtu paredzēti lauksemniekiem uz brīvprātības pamatiem un kā jau ierosina savā ziņojumā, mēs runājam šeit par apmēram 75% Eiropas savas finansējuma, 25% nacionālā finansējuma šādiem pasākumiem. Lai arī jāsaka, arī šai gadījumā varētu izvēlēties tādu atšķirīgāku pieeju īpaši attiecībā uz jaunajām dalību valstīm. Kad runājam par līdzekļiem to attīstībai, esmu runājis ar ļoti daudziem par šo jautājumu un esmu nonācis pie viedokļa, ka, nu, ar atsevišķiem izņēmumiem, uh, mums vajadzētu pieturēties pie 50-50% līdzfinansējumu schēmas struktūras. Bet šī līdzfinējuma skaidri, protams, varētu tikt izmantoti atsevišķos gadījumos atšķirīgā veidā. Kas attiec uz tirgus instrumentiem, arī par to esam jau runājuši šeit komitejā. Es domāju, ka šai gadījumā ir svarīgi pārliecināties, ka mēs saglabājam pašreizējos esošos instrumentus. Šai krīzes periodā mums ir jāpārliecinās, ka šie instrumenti tiek veidot, lietot vēl mērtiecīgāk, lai nākotnē, ko, protams, droši vien rakst, raksturos arī tālākas tirgus pārmaiņas, mēs esam tādā pozīcijā, ka varam strauju rēģēt uz izmaiņām tirgu. Piekrītu vicepriekšēdim, kad viņš teica, ka mums ir ļoti uzmanīgi jāpadomā par šādām iespējām. Varbūt mums vajadzētu atgriezties pie sistēmas, kur patiešām ir kaut kādi minimālie uzkrājumi, jo Tādā gadījumā varēsim novērst ļaundabīgas spekulācijas tirgū. Un to varam spēt darīt tikai tad, ja mums ir zināmi mini, minimāli obligāti daudzumi kaut kur krājumos, kaut kur glabājas. Kas attiec uz lauku attīstību, es domāju, ka mēs pilnīgi noteikti varam eh, šeit ņemt vērā visas programmas, kas tika izstrādātas jau ar mērķi, tātad stratēģiju 2020. gadam. Pats nāk no tāda reģiona Vācijā, kas pēc otrā pasaules kara bija viens no nabadzīgākajiem Vācijas teritorijā. Nu, pavisam nesen lasīja ekspertu ziņojumu. Un tur tika uzskaitīta desmit reģioni, kas, eh, kam ir vislabākais nākotnes potenciāls. Un jāsaka, trīs no šiem reģioniem bija manā vēlēšana apgabalā. Nu, tas tikai liecina par parādu to, cik daudz ir iespējams panākt ar lauku attīstības instrumentu palīdzību. Un es tiešām arī ceru, ka līdzīga veida panākums mums izdosies gūt arī daudzos citos Eiropas reģionos. Ļoti daudz no šiem reģioniem Eiropā ir ļoti nelabvēlīgā situācijā, bet cerams, cerams, mums izdosies rast atbilstīgus pasākumus, instrumentus, kā šiem reģioniem palīdzēt, kā viņiem saskatīt nākotnē daudz rožainākā gaisā, gaismā. Ar nepacietību gaidu arī tagad tūlīt eh, sakojošās debates Nu, kā jau jūs visi zinat, es esmu ļoti gatavs iziet uz kompromisiem, esmu gatavs jūs uzklausīt, un tas, ko teicu šo pēcpusdienu, tas viss ir paredzēts, lai uzsāktu debatas. Debatas, kas turpināsies nākamās nedēļas un mēnešus, un kas galu galā procesā noslēgsies ar ziņojumu pieņemšanu, cerams, ar lielu vairākumu arī plenārsēdē. Ar un tad attiecīgi komisija varēs to tālāk izmantos, lai sagatavotu likumdošanas priekšlikumus. Gribu teikt visiem paldies, kas ar mani runājuši, kas man snieguši savu viedokli, un ar nepacietību, kā jau teicu, gaidu sadarbību eh, tālāk. Paldies, Albert! Pilnīgi noteikti ir ļoti daudz, ko šeit ko apspriest, daudz kolēģi ir pieteikušies runāt. Bet vispirms. Uh, man jādod vārds Franko Kirjāko. Diemžēl tev ir jāizsakās ļoti, ļoti lakoniski. Franko Kirjāko no eh, ekonomikas, ekonomisko un sociālo lietu komitejas, kurš izteiksies par šo jautājumu. Franko Kirjāko, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Paldies, eh, ka komis, eh, komiteja mūs ir uzaicinājusi un tā kā. Ka Mēs eh, strādājam ekonomikas sociālo lietu eh, komitejā ar šiem lauksaimniecības jautājumiem. Eh, tad mēs ļoti interesējamies par šiem jautājumiem, kas tiks skatīti 15. martā plenārsēdē. Es gribu pateikties Desa kungam, referentam, kurš piedalies arī mūsu darbā, un pilnīgi oficiāli mēs uzaicinām viņu atkal atgriezties pie mums ekonomikas sociālo lietu komitejā, lai šos jautājumus turpinātu apspriest. Es pats neesmu lauksaimnieks. Es strādāju uh, otrajā grupā, kas pārstāv strādniekus, un uh, patiesībā uz uh, mani šis uh, jautājums mazāk attiecas. Taču es uzskatu, ka KLP E, galvenais uzdevums ir sasaistīt e, šeit e, lauksaimniecībā strādājošo lomu, lauksaimniecības produktus un nodrošināt visiem Eiropas lauksaimniekiem adekvātu ienākumu. Tāpat arī lauks, aktīvais lauksaimnieks viņam ir jādod iespēja veikt tiešo pārdošanu vietējos tirgos. Mēs um, atbalstām uh, komisijas, komisāra viedokli, ka ir jāmēra ne tikai algotais, bet arī nealgotais darbs, eh, runājot par augstsaimnieku darbu, un jāgarantē šāds ienākums. Man, manuprāt, tas būtu sociāli taisnīgi, izmantojot Eiropas resursus. Un mēs esam pasvītrojuši trīs mērķus - lauksaimniecība, apkārtējā vide un darbs. Darbs, kas eh, tiek E, e, skatīts e, kā cilvēciskais kapitāls. Ir 18 miljonu Eiropas strādājošo, kas ir aktīvi lauksaimniecībā. Tāpat ir 4 miljoni, kas, kuriem nav darba līgumu. Un atsevišķos reģionos, atsevišķi Eiropā tie strādā. Um, nelegāli. Eh, taču mums ir jādomā par inovatīvu lauksiencijas sektoru, kā sacīja Deisa kungs, eh, tajā pašā laikā domājot par darba apstākļu uz, uzlabošanu, ekonomisko, sociālo apstākļu uz, uzlabošanu, tas attiec uz strādājošo drošību, respektējot eh, pilnībā sociālās klauzulas. Un pēdējais punkts no manas puses komiteja uzskata, ka nevarēs organizēt pēc 2013. gada efektīvu KLP reformu bez skaidrām indikācijām attiecībā uz budžeta uh, sastāvu un uh, budžeta dimensijām. Tas ir ārkārtīgi būtiski, un tāpēc mums ir nepieciešams definēt saikni, kas uh, pastāv starp mērķi, uh, resursiem un finansējumu. Un arī gribu atgādināt, ka tirgus. Uh, atvērtība novedīs pie lielas konkurences pieauguma un arī šajā sakarā ir jākoriģē esošie instrumenti, lai varētu eh, mēģināt panākt tirgu stabilitāti. Paldies, Franko Krijako! Un tagad sākam dēbātes, dārgie kolēģi. Vispirms došu vārdu grupu pārstāvjiem un pēc tam visiem pārējiem. 23 kolēģi ir lūguši iespēju izteikties. Te ir jābūt ļoti disciplinētiem. Luis, eh, vai tu vēlētos izteikties? Paldies! Mēģināšu izteikties maksimāli Eh, eh, īsi, lai gan nevaru pilnībā apsveikt Dēsa kungu šajā, eh, šajā darbā, gribu norādīt atsevišķus aspektus kurus mēs jau bijām atbalstījuši. Taču e, pirmkārt jāuzrāda, jānorāda tas, kā tiek aizstāvēts spēcīgi kā LB, ka šie e, nodomi ārkārtīgi būtiski ir lauksaimniekiem, lai varētu aizstāvēt Eh, maksājuma režīmu platībām eh, pāreiz periodā īpašos gadījumus un arī Dohas kritēriji, kas tiek izmantoti piešķirot maksājumus lauksaimniekiem. Šie ir galvenie punkti, kuris var piekrist. Bet, atklāti runājot, no otras puses, manuprāt, referents ir ļoti neskaidri un neprecīzi izteicies par tām jomām, kur parlamenta balss būtu jādzird. Es domāju, ka viņš ir ne, ļoti neskaidri izteicies par centrālo jautājumu par brīvprātīgu maksājumu bāzi mazajiem lauksaimniekiem. Es nesaprotu, kāpēc šeit būtu brīvprātīga bāze, jo šeit mēs runājam par tādu politiku, kur nepieciešami kopīgi noteikumi, lai varētu nodrošināt konsekvenci. Desakungs neko nepiedāvā attiecībā uz aktīvu strādājošo aktīvu lauksaimnieku. Mums ir jāpauž viedoklis par to, kāda šī definīcija varētu būt, un varbūt šeit desakungs varētu e, rast kādu risinājumu. Tāpat ir jārunā par taisnīgu palīdzību sādālē eh, kur tiek aizvirzītas eh, aptuveni divas trešdaļas no tiešiem maksājumiem. Mums ir jādomā par to, cik cik liela būs šo maksājumu daļa un arī centrālā problēma, kas ir kas ir norādīts ziņojumā. Desekungs piedāvā papildu risku segumu, nenorādot, kādi ir šie reiz, riski. Un 40. punktā tiek pilnībā noraidīta Eiropā sošā sistēma, kas, manuprāt, ir pilnīgi pretrunīgi. Tālāk 52. punktā ir skaidra norāde uz līdzfinansējumu, e, kas varētu būt saistāms ar KLP renacionalizāciju, lai gan mēs esam pilnībā pret e, renacionalizāciju. Savukārt, Eh, arī citos punktos, 50. Eh, un vēl citos tiek atbalstīta šī reci, renacionalizācija. Tāpat arī eh, runājot par pašreizojo krīzes kritēriju, krīzes periodu mums ir E, jādomā par to, ka nevar ieviest kādus maksimālos liekšņus. Vēl 22. punkts, ļoti problemātisks un strīdīgs punkts. Manuprāt, šis priekšlikums ir e, visai mīglājums un pat e, pretrunīgs. Es nevaru saprast, kāpēc tiek piedāvāti maksājumi par simt procentiem finansēt otrajā pilārā, lai gan var, tie varētu piešķirt pirmajā. Mums ir jādomā par pirmā pilāra stiprināšanu ar līdzīgiem pasākumiem. Un par pasākumiem, kas tiek iekļauti otrajā pilārā, jo arī pats Desakungs sacīja, ka lauksaimnieki uzskata, pirmo pilāru par drošiem resursiem un otro pilāru par nedrošiem. Un e, kāpēc va, vajadzētu jautājumus e, skaidri iekļaut pirmajā un otrajā pilārā, lai tie būtu vieglāk saprotami un lai kā LP būtu taisnīgāk. Un es gribētu e, Protams, šī nav debate, e, šīs nav debates e, visu mūsu vidū, mums ir ļoti maz laika, bet mums būtu jānonāk pie e, kompromisa, kas stiprinātu parlamentu. Paldies, Džordž Lajons, nākošais. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju apsveikt Desekungu ar smago darbu, ko viņš ir ieguldījis sagatavojot šo ziņojumu. Viņš ļoti aktīvi ir strādājis, mēģinot iesaistīt visus un izdiskutēt savas idejas ar dažādiem deputātiem, vismaz manā grupā. Es saprotu, ka citās grupās arī tāpat ir bijis. To mēs atbalstam. Vairākus punktus viņa dokumentā es atbalstu. Piemēram, aicinājums vienkāršot sistēmu, uh, neviens tam nevarētu iebilst. Tā spēcīga, stingra budžeta pozīcija. Arī aicinājums uz taisnīgu sadalu, tas ir arī ļoti nozīmīgi par aktīviem zemniekiem. Atbalstu viņa aicinājumu piešķirt maksājumus tikai aktīviem zemniekiem. Varbūt, ka mēs varētu iet vēl tālāk un definēt, ko tad mēs īsti domājam ar aktīviem zemniekiem, nevis ļaut komisijai to darīt arī par augstajā līmeņa ideju, jo es arī to atbalstu. Bet ir daži jautājumi, kur man ir bažas un kur manai grupā ir bažas. Jo par dažiem jautājumiem jau mēs grupā esam runājuši. 68. pants. Diezgan liels sajukums šeit ir. Sešpadsmitajā ir runa par, par uh, maksājumiem aitkopības nozeme, nozarē, par atsaistīšanu un sasaistīšanu. Saistībā arī, piemēram, ar piekto punktu, tā īsti nav skaidrs, jo ir daži reģioni Eiropā, kur vispār uh, dzīvnieku ganāmpulku netiek uzskaitīti tādā veidā. Vislielākās bažas mums ir saistībā ar godīgumu, taisnīgumu jautājumu, jo vismaz kā es sapratu no ziņojuma, viņš vēlas, lai mēs skatītu gan pirmā, gan otrā pilāra maksājumus kopumā, runājot par godīgumu, bet man liekas, ka abi šie te maksājumi veidi ir jānodala, jo ir iemesls, kāpēc dažās valstīs lauku atbalsta maksājumi, lauku attīstības maksājumi ir lielāki. Man liekas, ka mēs šeit runājam par 65% no tiešiem maksājumiem, kas būtu jāmaksā vismaz visās dalību valstīs. Tātad no vidējā maksājums, vidējās maksājums summas 27 valstīs. Ja mēs runājam par 2000, 2016. gada aprēķiniem, tad šādā veidā labumu iegūt tikai trīs dalību valstis. Vismaz balstoties uz visām diskusijām, kas man ir bijušas ar citām dalību valstīm, man liekas, ka šis nav pietiekoši ambiciozs plāns. Un par to jau arī savas bažas esmu izteicis. Vēl par 22. punktu, kur tiek aprakstīts modelis par tiešo maksājumu saikni ar lauksaimniecības zaļumu, bet diemžēl man izskatās, ka šis aspekts ir diezgan sarežģīts, komplicēts, jo, piemēram, dažās dalību valstīs jūs piedāvājat naudu novirzīt no pirmā pilāra uz otro, tad piedāvājat izveidot kaut kādu pasākumu katalogu, kurš tad būtu jāizpild, un tad kaut kāda zemnieka varētu to naudu dabūt. Jūs piedāvājat trīs veidus, kā varētu finansējumu piešķirt. Dažās valstīs tātad no pirmā pilāra uz otro pilāru pārvirzīt, citās valstīs jūs piedāvājat līdzfinansējumu, un vēl ir trešā iespēja kas, piemēram, vēlas brīvprātīgi izmantot otrā pilāra piedāvātās iespējas. Un sots šī gadījumā būtu tāds, ka jūs zaudētu daļu no maksājumiem, ja nepildītu prasības. Ja mēs runājam par vienkāršošanu, man liekas, ka situācija un, un, un sistēma šeit kļūst ārkārtīgi sarežģīta, jo ir grūti izprast tos trīs finansēšanas mehānismus. Jo šie mehānismi būs atkarīgi no tā, kādu opciju tad izvēlēsies katra no dalību valstīm. Man liekas, ka tas būtu jāvienkāršo, lai tas spētu darboties runājot par lauku attīstību, viņš runā par trīs galveno prioritāro jomu atcelšanu, bet detalizētāk neko nepaskaidro, kas tad būtu tā galvenā politika, galvenais mērķis lauku attīstības jomā. Jā, mēs piekrītam, ka tam būtu jāsasauc ar 2020 stratēģiju, vismaz Deskungs arī tā norāda. Mums ir jānodrošina, ka mums ir pareiza izpratne par to, ko tad mēs īsti vēlamies šajā jomā panākt un ko mēs saprotam ar labumu sabiedrībai un labumu zemniekiem. Grazie, George. Adesso... Paldies, Džordž. Tagad Džeims Nikolsons. Lielas paldies priekšsēdētāji. Es arī gribēju apsveikt Desekungu un gribēju izmantot šo iespēju diskutēt par desa ziņojumu. Mums jāpaslavē desa kungs, jo viņš vienkārši nepaļāvās uz iepriekš padarīto, viņš ir jaunus jautājumus iekļāvis, analizējis situāciju, diskutējis. Mums par to būtu jābūt pateicīgiem, jo viņš vienkārši nesagramo vēlreiz tās pašas vecās idejas. Bet es piekrītu jums, priekšsēdētāji, ka mums ir jāstrādā kopā, ja mēs vēlamies, lai mūs uztver nopietni. Mums jānāk klajā ar idejām, kuras cilvēki varētu cienīt un arī izpildīt. Tas ir tāds izaicinājums, uzņemoties šo te atbildību strādāt parlamentā. Ir skaidrs, ka vienkāršošana ir nepieciešama, viss tam piekrīt, viss par to runā, stundām runā, bet izskatās, ka mēs Nekādu to vienkāršošanu nevaram panākt. Un par to pastāvīgi notiek cīņas. Mēs ieviešam kaut kādus jauninājumus un runājam atkal par vienkāršošanu, bet tas nav nevienkārši neviegli. Tas ir pārāk birokrātiski, pārāk komplicēti. Mums ir jāatrod labāks veids, kā kontrolēt sistēmas darbību. Man nav šaubu par to, ka galvenais stimuls, es nezinu, kā citās valstīs, bet vismaz manā valstī, ja tiks atmests vienotais um, maksājums, kas ir balstīts uz vēsturisko konkrētās saimniecības situāciju, tad neatkarībā no tā, cik liela saimniecība vai maza saimniecība jūs esat, tiks izrauts pamats zem kājām visai zemkopības industrijai. Un tam būtu jābūt mūsu uzmanības centrā. Mums ir skaidrs, ka jānodrošina arī elastība gan reģionālā, gan nacionālā līmenī, un mēs nevaram izveidot vienu risinājumu, vienu situāciju visiem Eiropas nostūriem. Gan ziemeļiem, gan dienvidiem, gan austrumiem, gan rietumiem. Tas ir jāatzīst. Ir kaut kādi principi, balstoties uz kuriem ir jāstrādā. Man, piemēram, rodas bažas par līdzfinansējumu, jo tādējādi mēs varētu runāt par lauksaimniecības renacionalizāciju. Es piekrītu tam, ka ir nepieciešama elastība, lai cilvēki varētu rīkoties atbilstoši vietējām prasībām nosacījumiem. ja mēs runājam par kaut kādiem brīvprātības principiem, tad uh, dažiem zemniekiem tiks piešķirtas būtiskas priekšrocības salīdzinām ar citiem zemniekiem. Piemēram, ja mums nav tāda pati piekļuva lauku attīstības fondiem, un tā dažiem zemniekiem ir lielākas priekšrocības. Un mani vēlētāji man jautā, ko te jūs tur darat? Un es uh, neko viņiem nevaru iebilst jo mums ir kaut kāda centrāla risinājuma, nav pietiekoši naudas lauku attīstības fondā, un es saprotu, kāpēc vēlētāji kļūst nikni. Es dzirdēju to, ko Džordžs teica par aktīvā zemnieka definīciju. Es saprotu, kāpēc referents eh, tālāk nevirzījās šajā virzienā. Uh, jo man liekas, ka tā varētu būt viena no lielākajām problēmām, ar ko mums vai komisijai nāksies saskarties. Jo ir tik daudz grūtību, tik daudz dažādu iespējamo variantu. Tas ir tāpat kā augšējā līmeņa noteikšana. Tas ir tā kā ielīst lapsenes ligzdā. Uh, Nu, es vismaz negribētu būt tas, kas definēs, kas ir aktīvs zemnieks. Nu, ja Džordžs to gribēs, tad ar lielu interesi paskatīšos, kā, kā tas notiks. Būs ārkārtīgi interesanti redzēt. Vēl ir viens vai divi citi punkti, ko gribēju apskatīt. Man būtu vairāk jāzina par nacionālo risku apdrošināšanu. Mums nevajadzētu pārāk ātri te šim jautājumam pārlekt, un es gribētu iepazīties ar situāciju, pirms vispār to varu atbalstīt. Tāpēc vēlāk atgriezīšos pie šī jautājuma ar savām idejām. Bet eh, domāju, ka būtu jāatbalsta drošības tīkls. Jā, es zinu, priekšsēdētāji, Bet nu, šis ir tāds pasākums, kas svarīgs tirgū. Man liekas, ka ir nepieciešama KLP, kas darbosies par labu tiem, kas ražo pārtiku Eiropā. Mums ir jānodrošina apgāde ar pārtiku. Mēs esam redzējuši, kas notiek, ja pārtiks nav. Man liekas, ka vairāk ir jādara šajā jomā. Džordžs jau tur pieminēja to jautājumu par naudas pārvirzīšanu no pirmā uz otro pilāru un pēc tam atpakaļ. Uh, Mums būtu jāapsēžas un jāizdomā, kā vislabāk to norganizēt. Un ja to ir iespējams izdarīt, neradot papildus birokrātiju, tad man liekas, ka tas būs risinājuma pamatā. Paldies priekšsēdētāji, ka uzklausījāt mani. Mārtiņš Auslings, lūdzu. Ja, ich darf zunächst auch Albert äh, danken für seine Arbeit. Paldies, Albert. Ir Eh, jāno eh, par šo, eh, par šo ehm, priekšlikumu. Mums ir jāpanāk, lai tas tiktu parlamentā pieņemts kopumā. Es šeit runāju par punktiem, kas būtu jāskata detalizēti Bet jautājums ir, kāpēc referents pats savā ziņojumā eh, attiecībā uz divu eh, pīlāru struktūru eh, nav visu skaidri norādījis. Un tāpēc komisāram ko, komisija, kas ir norādījusi šos jautājumus, kāpēc tie tik grūti risināmi. Un jautājumi būtu jāformulē. Un pasākumi jāformulē. Kādos mēs veicam pēc darbus un kādus eh, viegli kontrolējumus pasākumus mēs ieviešam, kamēr ir citi, eh, kuros nosacījumi jāievēro. Svarīgs punkts, eh, mūsuprāt, ir jautājums par mazajiem lauksaimniekiem E, mūsuprāt, tas ir ārkārtīgi būtisks punkts, taču šeit norādīts, ka e, tie ir jāatbalsta tad, kad e, tie nesaņem atbalstu no esošiem struktūrām. Ļoti bieži tie saskars ar nozīmīgām problēmām, tiek pakļaut struktūrālām izmaiņām E, izmaiņām un atbalstīt viņus nozīmē oponēt struktūrālām izmaiņām. Tālāk runājot par līdzfinansējumu un līdzsvaru, manuprāt, divas trešdaļas finansējumu uzdod dalībvalstīm neupieņemami. Mums ir kopēja lauksaimniecības politika un jāsako arī E, taisnīgumam un līdzsvaram finansējumam lauksaimnieku vidū. Tāpēc arī šis kapings, kā to piedāvā komisija, nedarbosies. Un mums ir jādomā par, par to, lai mēs varētu iekļaut darba vietu faktoru šajās pārdomās, jo, manuprāt, darba vietu sadalījums nākotnē būs ļoti nozīmīgs. Tālāk 86. punktā. Ma, nu, prāts ir norādīts jautājums par piekļuvi tirgumu un šeit ir eh, jautājums par importu Eiropas Savienībā. Es katrā ziņā būtu vēlējies ambiciozāku ziņojumu, lai varētu reaģēt uz daudziem jautājumiem, kas rodas attiecībā uz sabiedrisko domu, jo pašreizējā KLP ir nepilnīga. Mums ir jābūt ambiciozākiem šajā jomā. Un idejām ir jātiek formulētām pārliecinošā veidā, lai visi varētu piekrist. Paldies, Mārtiņ! Un tagad es dodu vārdu visiem kolēģiem. Uh, uh, un pieļauju, ka vēl citi uh, grib pieteikties, uh, tāpēc jārunā Aicinu uh, runāt ļoti īsi. Και ανάγνωση της έκθεσης του κυρίου Ντες οδηγεί σε συγκλήσεις και αποκλήσεις. Και διαβλέπω μάλιστα ότι... Paldies. Es gribētu komentēt sekojošo. Atsaucoties uz konverģenci un, un atšķirībām ziņojumam. es redzu, ka ļoti bieži mūsu pozīcijas ir sadalītas pēc grupas līnijām. Un ir piemēram ļoti pozitīvi e, punkti, piemēram, attiecībā uz e, pozīcijām pēc 2013. gada un, protams, finansējums tiešie maksājumi budžetam, divi pīlāri, kā arī KPL vienkāršošana lauksaimnieku interesēs. Šāda vienkāršošana ir ļoti nozīmīga, ja mēs vēlamies nodrošināt adekvātu ienākumu lauksaimniekiem. Mums ir jāparedz arī efektīvi darbīgi noteikumi ir ļoti nozīmīgi arī izveidot eh, līdzsvarotu atbalstu struktūru. Es domāju, ka mums ir jādomā par eh, pārejas periodu iespējām, un arī tam pieskārās desakungs. Eh, pretējā gadījumā mēs varam sagaidīt negatīvas izpausmes dažādos re reģionos ko darīja referents, norādīja e, fiksētā maksājuma iespēju Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešami objektīvi kritēriji, kādā veidā tiek piešķirtie šie maksājumi, un jāpatur prātā atsevišķu reģionu raksturojums, un arī jānodrošina tas, ka mēs e, strādājam efektīvākos, elastīgākos tirgus apstākļos E, tirgus e, pasākumu ieviešana pagaidām nav bijusi visai veiksmīga. Tālāk e, zaļā lauksaimniecība. Es domāju, ka mums ir jāievieš šeit vairāk efektīvu procedūru, ja mums ir jānodrošina tas, ka mēs vēlamies panākt to, ko vēlas lauksaimnieku. Protams, šeit ir nepieciešami uh, um, tēriņi. Un es gribētu pateikties Desakungam par sagatavoto ziņojumu, ka tas ir noderīgs eh, lauksaimniecībai. Paldies! Jēglas kundze, paldies! Paldies priekšādātāji! Pirmām kārtām gribēju pateikties Albertam. Viņš pilnīgi noteikti ir smagi pastrādājis pie šī ziņojuma projekta. Kad runājam par šī ziņojuma saturu un kad runājam par KLP nākotni, tad, eh, nu, debatēm vajadzētu būt daudz plašākām. Tas prasa daudz laika, un mums ir jāpārliecinās, ka mēs runājam par visiem ziņojumiem, kas ar to saistīti. Gan Lajona ziņojums, gan papastām, kas ziņojums, kad runājam, piemēram, par starptautiskajiem aspektiem, kas šeit atspoguļos. Ir svarīgi atcerēties šos nozīmīgos dokumentus. Un tieši šādām debatēm būtu jānorisinās. Jāsaka, Iepriekšo reizi, kad spriedām par reformu, mēs tā darījām. Un vēl viens šobrīd svarīgs ziņojums ir Lavijas ziņojums. Tāpat arī tam būs ietekme tālāk uz šo ziņojumu. Jo mums nav nekādas jēgas domāt par reformu, ja mums nebūs pieejama līdzekļu šai reformai. Es ļoti uzmanīgi klausies visā, kas tika teikts. Un dzirdējām, ka daudzos jautājumos ir arī vienprātība, tiek uzdot arī jautājumi. 21. punkts, piemēram, viens no problemātiskākajiem šai ziņojumā, un tas prasīs daudz darba no mums visiem. Un tomēr Es domāju, ka mēs varam atbalstīt komisāru kungu, kad viņš aicina uz visu Eiropas skrīningu, kas varētu kalpot kā pamats maksājumu pieņemšanai nevis skrīnings, bet tātad šī zaļākas, ekoloģiskākas lauksaimniecības nodrošināšana. Kā par to atskaitīties? Atsevišķas dalība valsts jau ir mēģinājušas panākt ekoloģiskākas lauksaimniecības veidošanās, citas valstis nav darījušas neko. Šāda veida pasākumi ir notikuši gan ar līdzfinansējumu, gan citur, un citur šāda pasākuma nav bijis vispār. Un tāpēc ierosinājums būtu līdzekļus tomēr iekļūt pirmajā pīlārā. Un mums tad līdz ar to ir jāpacienās, lai šādi līdzekļi tur būtu. Bet vai šie ekoloģiskākie pasākumi, ja tie ir pirmajā pīlārā, kā tad varam tos kontrolēt, kā varam tos uzraudzīt? Jo otrā pīlāra gadījumā mana valsts, piemēram, jau ir darījusi ļoti daudz ko lietas labā. Un mums līdzīgi pasākumi tagad būs pirmajā pīlārā, un man šķiet, ka tas tāda pārklāšanās, nu, lieka birokrātija. Otrajā pīlārā mēs varētu iekļaut obligātos pasākumus, kam nepieciešams līdzfinājums. Nu, tas ir tā ir viena iespēja, kā rīkoties. Bet Hauslingerkungs mums nebūtu nav viegli aicināt uz vēl vairāk pasākumiem ekoloģiskas lauksaimniecības nodrošināšanā. Jo kas tad notiek ar citiem? Kas notiek ar ziemeļu labzemi, piemēram, un lopkopiem tur, kas notiek Spānijas dienvidiem? Mums ļoti uzmanīgi jādom, jāņem vērā visi iespējami apstākļi, ņemot vērā arī to, kāds mums ir uh, ierobežots laiks. Es domāju, es to, savu uzstāšanos ar to beigšu, bet gribētu visus lūgt kopīgiem spēkiem strādāt pie atbilstīga rezultāta sasniegšanas. Kusa. Grazie, Elizabete. Paldies, Elizabeta. Tālāk dosma kungs. Gribēju atgādināt kolēģiem, ka mums darbs jābeidz 6.30. Nē, es atvainojos, līdz 6.30 vēl notiks arī koordinātoru sanāksme, tāpēc visus gribu lūgt izteikties pēc iespējas lakoniskāk. Herbert, pēc tam būs Žozebovē. Paldies priekšādātāji! Nu, centīšos būt lakonisks, centīšos klausīt jums. Visas līdzinējās debats lielā mērā ir pievērsuroši tieši ekoloģiskajam aspektam. Tas, protams, ir svarīgi, bet ir taču svarīgāki jautājumi, ja runājam par KLP reformu. Un es domāju, ka izejas punktam ir jābūt pašreizējās situācijas analīzē. 92. gadā KLP reforma ieviesa klasisko um, sistēmu, pamatojoties uz prēmijām. 20% no līdzekļiem tika tērēti vidas aizsardzības programmām, un dažās valstīs un citās tikai 2% no šiem līdzekļiem šādiem mērķiem. Un ja mēs tagad pieņemsim kaut kādu veidu obligātus noteikumus šai jomā, un tad tādā gadījumā mums šādu veidu pasākumu jānum, jāpieprasa no visām valstīm. Gribu pateikties referentam par to, ka viņš pievērsies, manuprāt, vienam ļoti svarīgam jautājumam, respektīvi, vai nauda tiek tērēta atbilstīgajā vietā, vai tā ir nonākusi atbilstīgajā vietā. Uh, Vēsturiski runājot, mums ir jāuzdod jautājums, vai atsevišķu prasību sasaiste ir vispār nuvedus pie pareizajiem rezultātiem. Atsevišķās valstīs, kur ir ļoti intensīvs darbs, šāda veida sasaiste ir izmantota, ir tikus izmantota, un vēsturiski raugoties tas nebūtu, nav bijis vienmēr tik vajadzīgs. Nu, piemēram, tagad Tie lauksaimnieki, kas ražo 10% no kopējās vērtības, var saņemt apmēram 40% no kopējiem līdzekļiem. Vai tas ir pareizi? Vai tas ir taisnīgi? Vai mēs nevēlamies investēt līdzekļus jaunu lauksaimnieku atbalstīšanai? Un tāpēc priekšādātāji, nu, redzu, ka manas divas minūtes ir iztecējušas. Nu, vēl viens teikums, lūdzu. Nu, kad runājam par jaunajiem lauksaimniekiem, nu, varbūt arī par maziem lauksaimniekiem, eh, nu, tad mums, mēs varam, protams, gribēt darīt, dot viņiem vairāk nekā pārējiem, bet mums jāpārliecinās, ka šāda veida rīku, no nu, rīcība notiek atbilstīgi mērķiem. Paldies, Žozebovē! Dēsa kungs, paldies par sagatavoto ziņojumu. Tiesa, mēs franču valodā saņēmām to pavisam nesen, tāpēc es vairāk Eh, veikšu globālu analīzi vispārīgi par formu un pēc būtības. Par formu runājot, būtu svarīgi tas, lai ziņojums būtu strukturēts, lai tas būtu saprotams, ņemot vērā eh, ražošanas, patērēšanas un lauksaimnieku jautājumu. Es atsaucos vēlreiz uz šiem trim jēdzieniem, jo tie, tie, šādā veidā ir veidots Romas līgums. Lai varētu saprast, kāds tad ir KLP mērķis un lai mēs konsekventi runātu par projektu, kas atbilst KLP pamatam, kāds tika uzsākts 58. gadā. Es domāju, tas ir e, formas jautājums, bet nemaz tik nevainīgs. Tālāk runājot par lieliem izaicinājumiem, manuprāt, tie ir divi, eh, kas ir jāizceļ. Pirmais par palīdzības pārdalīšanu. Šodien sadalījums nav taisnīgs, to atzīst visi, to atzīst komisija. Šodien puse lauksaimnieku atbalstu nesaņem. Un, kad mēs redzam šodien e, cūgaļas, putnugaļas ražotāju, uz, eh, kuri nesaņem atbalstu, nu, viņi, viņi šo Eh, eh, brīdi eh, viņiem nav pieejas pak, atbalstam. Tāpēc jautājums par pārdalīšanu ir fundamentāls starp lauksaimniekiem un arī starp valstīm. Jautājums par palīdzības ierobežošanu um, līdz kādam līmenim. Tas jautājums nav apspriests šeit un tas ir tieši atbalsts lauksaimniekam Eh, apgrozījumam, kas nav viens un tas pats. Mums jābūt skaidriem šajās debatēs. Ienākuma un apgrozījums. Un ja mēs sakam, ka mēs ierobežojam līmeni, tas ļoti labi, jo tas ir atbalsts ienākumiem un nevis eh, apgrozījumam. Pretējā gadījumā var turpināt atbalstīt bezgalīgi. Un eh, tādā veidā uh, varētu eh, finansēt eh, tos, kas nav aktīvi. Eh, Al Albas hercogiena vai Anglijas karaliene netiek finansētas šajos ietvaros. Tas visiem pilnīgi skaidrs. Tālāk, nākamais mērķis Eh, atbalstāma lauksaimniecības politika. Es neteikšu zaļas, zaļa, jo to var pieļaut ļoti daudz kļūdu. Atbalstāma tas nozīmē to, ka eh, lauksaimnieki var eh, turpināt strādāt paudzēs, atbalstīt savas zemes, un otrkārt dod iespēju lauksaimniekiem pielāgoties klimatam. Tas ir šis jaunais otrais aspekts, un es domāju, ka tas fakts, ka tas ir iekļauts pirmajā pilārā, ir Ei Eiropas solidaritātes jautājumus. Visas valstis nav vienlīdzīgas e, ņemot vērā savu budžetu. Piemēram, Grieķija vai Īrija šodien nav ar tādiem pašiem līdzekļiem, lai atbalstītu savus lauksaimniekus, kā piemēram Francija vai Vācija. Lūk, es domāju, ka vajadzētu piešķirt mazliet konsekvences, koherences, un tad kopīgi mēs šo projektu varam kopīgi īstenot. Paldies, Marks Tarabella, un pēc tam uh, eh, Māk Gīnesa. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, iesākumā gribētu sacīt, eh, citējot uh, Antonio Gramsci, kurš nezinu, no kurienes nāk, nezinu, uz kurieni iet, un gribu apsveikt Albertu Desu par paveikto darbu, taču lasot. Uh, Eh, šo ziņojumu, man tomēr ir eh, iet tirpas pār kauliem, ne, nebaidos to teikt, jo mēs esam strādājuši jau zināmu eh, laiku kad kopš Lisabonas līgums mums ir piešķīris eh, koplēmumu pilnvaras, mēs esam strādājuši pie, pie nozīmīgiem ziņojumiem, un es eh, negribu pārmest Albertam Desam, ka viņš ir mēģinājis inovēt. Problēma ir tā, ka nav saprotams, uz kurieni mēs ejam. Un, eh, kā jau kolēģi uzskaitīja 6, 22, 25 punktu, 27, 33 punktu Eh, par drošības tīklu, kas ir problemātisks, bet eh, problēmas ir nestabilitāte. Tāda pastāvēs arī nākotnē, kā, eh, kā pret to cīnīties. Es tomēr ļoti baidos, ja mums būs jāgroza ziņojums, tas būs jādara pilnīgi noteikti, mums būs jāpanāk konsekvences veistījums, un, manuprāt, vislielākās grūtības šodien ir tās, kā ar. Uh, lai ar grozīmiem mēs varētu panākt skaidru vēstījumu un lai mēs neiznīcinātu paši savu darbu. Eh, eh, bet punkts no 1. līdz 58. vienā katrā trešajā punktā man nebija skaidrs, kas tad ir gribēts pateikt. Un es domāju, ka visiem kopīgi būtu jāmēģina nodot vienots parlamentu vēstījums, kas būs ļoti grūti. Paldies, Marka. Nākošais eh, Magīnes. Eh, paldies priekšsēdētāji. Laika nav daudz, bet es gribēju apsvelt eh, Alberta Desu ar šī ārkārtīgi sarežģītā ziņojuma sagatavošanu. Uh, Mēs jau kādu laiku kādā virzienā virzamies, bet šis dokuments mums lika pārdomāt, ko tad mēs šeit komitejā gribam panākt. Mēs runājam par to, ka lauksaimniecības politika jāreformē tā, lai iekļaut visus tos jautājumus, ko kolēģi jau pieminēja. Ņemot vērā to, ka nav laika, es tikai gribēju teikt, ka Parasti es Bovēkungam nepiekrītu, bet gribēju pateikties viņam par divu jautājumu pieminēšanu. Pirmkārt, par ilgspējīgu lauksaimniecību. Mums ir nepieciešama ilgspējīga konkurētspējīga lauksaimniecība. Tas ir mūsu mērķis un mums nepieciešama arī attiecīga politika. Otkārt, runājot par īriju, jā, ir Eiropas Savienībā dalība valstis, kas var labāk finansēt zemniekus Bet, nu, jārunā skaidru valodu. Mēs jau runājam par kopējo lauksaimniecības politiku, par 120% finansējumu tiešajiem maksājumiem. Man liekas, ka mums jārīkojas uzmanīgi, tā lai mēs neradītu viļņošanos kopējā tirgū. Un es arī pozitīvi vērtēju komentārus par šo. Es gribēju, lai ziņojumā tiktu dziļāk nopietnāk skatīts zaļās lauksaimniecības jautājums. Pēdējais jautājums, ko es gribēju pieminēt, ir aktīvo zemnieku definīcija. Uzklausot kolēģus, likās, ka visi mazie zemnieki ir aktīvi zemnieki, bet šie zemnieki bieži dara arī vēl kaut ko citu. Tas būtu dziļāk jāpaskata. Jā, mums ir nepieciešama konsekventa ziņa, uh, un grozījumos to jau arī varēs redzēt, es noteikti tādus iesniegšu. Un pēdējā lieta - dalībvalstu kompetentās iestādes ir vislabākās iestādes, kas var lemt par ieviešanu. Mums ir nepieciešama elastība kopējā struktūrā, tā lai dalībvalstis var ieviest visas nepieciešamās reformas. Paldies Albertam par ļoti detalizēto ziņojumu, tas gan dziļāk jāpapēta. Un tas, protams, mūsu reakcija būs grozījuma veidā. Paldies! Paldies, Maired. Nākošais runātājs ir Atšegarsī Pērēsa. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi izteikšos. Es domāju, ka piekritīsim būtiskākajos uh, Eh, punktos, ko norādīja komitejas locekļi attiecībā uz vispārīgiem jautājumiem, kā piemēram mērķis, stratēģija 2020, nepieciešams sagatavot, um, piešķirt pietiekamu budžetu, tirgus instrumenti, u, pirmā, otrā pilāra definīcija, bet es esmu nobažījusies, eh, kā to jau norādīja citi kolēģi, ka šajos uh, vienkāršošanas mērķos uh, uh, man ir tāda sajūta, ka var teikt panāks pavisam pretējs mērķis, radīt lielākas šaubas, un nosaucu piemēru, ko jau nopieminēja citi kolēģi saistībā ar 22. pantu. Ja mēs runājam par diviem pilāriem, kas ir labi definēti, es nesaprotu, kāpēc vēlāk mums ir jā, uh, eh, uh, uh, eh, veid, jāpārnes pasākumi no viena pilāra uz otru, jānosaka viens pilārs ar otru, man tas šķiet neskaidru, manuprāt, mums tas ir jāapspriež kopumā. Tāpat arī citos jautājumos es domāju, ka mēs varēsim panākt vienošanos bez grūtībām un šaubām, taču Mums ir nepieciešams turpināt strādāt, uzturēt dialogu un meklēt kopīgo pozīciju mūsu komitejā, lai mūsu nostāja būtu skaidra un stingra turpmākajās sarunās. Paldies, Irāče! Nākošais Mišels Dantēns un pēc tam, jā, paldies priekšsēdētāji. Es no savas puses gribu pateikties referentam par eh, ieguldīto darbu. Manuprāt, eh, ziņojums apstiprina eh, zināmu skaitu būtisku jautājumu, kuru sakarā parlamentam vajadzēs izteikties. Piemēram, šeit es domāju par noteikumiem, kas ir kopīgi, tajā pašā laikā apstiprinot mūsu labo gribu, ne nonākt pie poli politikas renacionalizācijas, tāpat arī administratīvo vienkāršošanu, pārskatot eh, eh, eko noteikumus un nosacījumus, es domāju, ka vajadzētu atgriezties pie šiem pasākumiem, pieņemot pragmatiskus noteikumus un pasākumus un ņemt vērā agronomisku, zooloģisku, zootehnisku realitāti lauksaimniecībā. Tāpat arī es domāju, par lauksaimnieku ienākumiem, par pār, pārtikas ķēdes funkcionēšanu un patērētāju jautājumiem, ražo, ražotāju patērētāju attiecībām, kas ir ļoti būtiskas. Tāpat arī būtiski ir e, ekoloģizācijas jautājumi, un es apspriežoties ar kolēģiem un ar, arī ar citu valstu pārstāvjiem, konstatēju, ka ir atšķirīgas sabiedriskās domas šajā sakarā, piemēram, par ekoloģizāciju izrādās Vācijā, tas ir jautājums, kas eh, sabiedriskai domai eh, un asociācijām attiec uz otro pilāru. Savukārt pie mums Francijā šīs pašas asociācijas uzskata, ka nevar būt šādas ekoloģizācijas ārpus pirmā pilāra. Un lai mēs pārcelt naudu uz otro, mums kaut kas ir jāizdara pirmajā. Tāpēc mums šeit ir dubultīgi pūliņi, un tāpēc mums ir jāapzinās atšķirīga sabiedriskā doma, skatot šo jautājumu. Tāpat arī ir vairāk iedzienu, ko mēs atkārtojam uh, krietni ilgi, bet varbūt ne visi piešķir vienādu saturu tam, piemēram, šis slavenais drošības tīkls, sagatavojot šo uh, Eh, pantu, manuprāt, tas bija skaidrs, bet šķiet, ka mēs nerunājam par vienu un to pašu. Tāpēc, priekšsēdētāji, pirms mēs iesniedzam grozījumus, mums ir nepieciešams mazliet laiks eh, diskusijas savā vidū, mm, lai mēs saprastu, ko mēs eh, domājam ar to vai citu jēdzienu. Citādi mēs nonāksim pie grozījumiem, un pēc tam izrādīsies, ka mēs visi saprotam atšķirīgas lietas ar šiem grozījumiem. Paldies, Mišēl. Jā, nākošais runā. Jā, ar Jārkungs. Paldies priekšsādātājs, gribēju teikt lielu paldies referentam. Viņš ir uzņēmies atbildību par tādu ziņojumu, kas nebūtu nav vienkārši, un tieši tāpēc šai saistībā grib nākt klējā ar pāris piezīmēm. Pirmām kārtām man šķiet, ka mums komitejā nevajadzētu par zemu vērtēt tās jomas, kurās mums ir vienprātība. Man šķiet, ka mums ir diezgan liela, plaša vienprātība, nu vismaz runātāju izteiktajā līdz šim, respektīvi, ka jautājums par ekoloģiskāku lauksaimniecību ir jāskat. Un Mums nav nekādas vajadzības par to vairs strīdēties, tas ir pamatoti un to neviens nevar noliegt. Tāpat mums skaidri un gaiši jāpasaka, ko gan ar šiem pasākumiem vēlamies panākt. Es domāju, ļoti svarīgi, lai šie pasākumi būtu ne, nebirokrātiski. Tāpat svarīgi, lai nebūtu šeit noteikts obligāts līdzfinansējums. Tajos gadījumos, kad šādi ekoloģiski pasākumi tiek pieņemti, tad tādā gadījumā tiem ir jā, jāatbilst apmēram tādiem vienādiem līdzekļu summām visās valstīs. Uh, nevar būt 15 eiro uz hektāru vienā valstī un 115 kādā citā valstī. Nē. Es domāju, šiem ekoloģiskiem pasākumiem nevajadzētu ļaut aizstāt pašreizējos pasākumus, ko lauksaimnieki jau šobrīd izmanto, ko viņi jau īsteno. Manā valstī, Austrijā, Mēs, mums ir ļoti ilga pieredze, īpaši kalnu reģionos. Mums ir bijušas vidas aizsardzības programmas, lauksaimnieki ir brīvprātīgi e, piedalījušies tajās, saņemot naudas summas, īstenojot ekoloģiskus pasākumus, un tad iznāk, ka šāda obligāta pasākuma to visu vienkārši nolīdzinātu pa nulēm. Mums tāpat ārkārtīgi svarīgi izpētīt, kā šie ekoloģiskie pasākumi atbildīs savstarpējās atbilstības prasībām ekoloģiskie pasākumi ļoti viegli varētu tapt iekļaut arī otrajā pīlārā. Kāpēc tiem jābūt pirmajā pīlārā? Tāpēc mums ir vispirms jānoskaidro, ko vēlamies panākt ar šiem pasākumiem, kā arī tos pasniegt lauksaimniekiem. Un e, tas, kādā pīlārā mēs tos iekļausim, nu tas ir sekundāri. Nu un tad vēl viens jautājums par sasaistīšanu un atsaistīšanu. Ir atsevišķi reģioni, kur ir diezgan plašas struktūras, kur saņem arī daudz finansējumu Un pol ar politiku palīdzību vienmēr iespējams šeit arī kaut ko panākt. Jo galu galā, ja mēs vēlēsimies iejaukties eh, pašas attīstībā, tad tas var uh, eh, manīt situāciju. Priekšsādātājs turpina. Mums acīm redzot būs vajadzīgs vēl laika diskusijām, saka priekšsādātājs, un tas droši vien nepieciešams līdz 14. martam, kad paredzēts grozījuma iesniegšanas termiņš. Esmu pārliecināts, ka būs simtiem grozījumu par šo ziņojumu. Mums ir jāspēj līdz tam jau sastrādāties, lai palīdzētu referentam nonākt pie vienot, svienota ziņojuma. Nākamā runātāja. Jā, es arī gribēju pateikties Desakungam. Viņa uzdevums nav no vieglajiem. Uh, Pilsoņi gaida no mums ļoti daudz, un īpaši lauksaimniecības jomā. Un tomēr mēs nevaram atļauties aizmirst mērķus, kādi bijuši KLP jau no pašiem sākumiem. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka galvenie mērķi ir nodrošināt pārtiks apgādes drošību, nodrošināt cīņu pret klimatu pārmaiņām un vidas aizsardzību. Protams, ka es varētu uzdot virkne virknēm jautājumus, bet ņemot vērā, ka laika nav īpaši daudz, uzdošu tikai pāris. Gribēju vaicāt Deskungam, vai viņš nevarētu mums pastāstīt par šo G ciklu. Šeit teikts, ka KLP galvenie mērķi ir īpaši vidas aizsardzība, klimata aizsardzība un tā tālāk ir tādi, kas nedrīkst apdraudēt lauksaimnieku konkurētspēju. Nu, mans jautājums ir šāds. Tiešie maksājumi. Tiešie maksājumi ir izstrādāti tādā veidā, ka tie ļauj lauksaimniekiem, neskatoties uz ļoti grūtiem apstākļiem, tomēr garantēt savu kaut kādu zinām ieņēmumu līmeni. Ja pirmais pīlārs tiek pārstrukturēts pamatojoties uz šādiem kritērijiem, tad vai tādā gadījumā tomēr eh, mērķis netiktu sasniegts? Un savukārt, ja mēs tā rīkosimies, tad var gadīties, ka līdzekļi vienkārši izsīkst, ka to nepietiek. Vēl viens jautājums, par ko arī esmu ļoti nobežījusies, ir privātā sektora loma. Mums ir jāpārliecinās, ka nenokam, nenonākam pie tādas situācijas, kur ir pirmās un otrās šķirs lauksaimnieki. Uh, Mums jau teica, ka lūk, finansēšanas sistēma tas viss ir ļoti sarežģīti, bez valsts finansējuma Eiropas Savienībā un no dalību valstīm nebūs nodrošināts uh, atbilstīgi apstākļi, un tā arī ir. Mēs visi vēlamies, lai pastāvētu KLP, tad kāpēc mēs esam pret domu, ka varētu veidot arī kopēju Eiropas pieeju šai ziņā? nu, kas tad ar 38? punkti, kur arī tiek runāts par šo tēmu. Paldies! Priekšlikums ir 7. Strasbūrā pulkstenes 7. 19. citiem vārdiem sākot, kad mums vēl būs pusotra stunda sarunām. Un vēl ir deviņi runātāji, lūdzu izteikties katru minūtes laikā Kalnietes kundze. Jā, godātais priekšsēdētāja kungs, es, protams, mēģināšu runāt vienu minūtu, bet es domāju, ka tas ir diskriminējoši, jo daudz citi ir runājuši četras un trīs minūtes. Vispirms es vēlos pateikties mūsu kolēģim Albertam Desam par darbu pie šī ziņojuma. Es ļoti labi saprotu, ka ir ļoti grūti apvienot mūsu dažādos viedokļus vienotā gan starp ziemeļiem un dienvidiem un rietumiem un austrumiem pastāvošās atšķirības. Latvijas zemniekiem vissvarīgākais ir, lai lauksaimniecības politika pēc reformas būtu daudz taisnīgāka. Eh, svarīgi ir, lai tiešie maksājumi, kas visvairāk rūp Latvijas lauksaimniekiem, jo tie ir vismazākie Eiropā, tiktu izlīdzināti. Un tāpēc es apsveicu priekšlikumu Eh, noteikt zemākos lieksni maksājumiem par vienu hektāru, kā arī iesaka noteikt griestus maksājumiem par vienu hektāru pēc Latvijas lauksaimnieku uzskata zemākajam slieksnim, eh, zemākais slieksnis nedrīkstētu būt zemāks par 75% no vidējā maksājuma lieluma, un augstākais griestu maksājums tam vajadzētu būt 125%. Un tāpat arī me, mēs esam dziļi pārliecināti, ka pārejas periods nedrīkst būt ilgāks par četriem gadiem. Kad ievies iepriekšējo lauksainiecības reformu 2003. gadā, tad pietika ar četriem gadiem. No šī ziņojuma kaut kur ir pazuduši objektīvie kritēriji, par kuriem mēs vienojamies Lajena ziņojumā. Tāpēc Latvija piedāvā arī objektīvos kritērijus, lai katrai valstī noteikti pienākošos atbalsta lielumu Pirmkārt, IKP uz vienu iedzīvotāju, otrkārt izmantojamās lauksainiecības zemes daudzums un treškārt lauksainiecības zemes uzturēšanas izmaksas. Mums priekšā ir liels darbs un es esmu pārliecināta, ka lai cik mēs būtu vienoti savā dažādībā, mēs atradīsim kopsaucēju. Paldies! Grazie onorevole Reimers, non occorre andare velocissimi, eh, abbiamo il tempo di... Paldies, mums nav jārunā ātri. Jo tie, kas nespēs šodien izteikties vai nevarēs izteikties šodien, runās pirmdien. Es runāšu īsi, saka nākošā runātāja. Papildus jau iepriekš teiktajam, mani pārsteidz tas, ka pašlaik mums ir būtiski sektori ietekmējusi ekonomiskā finanšu krīze. Uh, situācija ārpus Eiropas Savienības arī ietekmē lauksaimniecības sektoru. Skaidrs, ka lauksaimniecība ir daļa no pasaules ekonomikas. Mēs visu laiku runājam par to, ko mēs gaidām no zemniekiem. Tomēr KLP galvenajam mērķim būtu ekonomiski balstīt lauksaimniecību. un mums nevajadzētu apdraudēt eh, zemnieku darbu ar pārāk daudziem nosacījumiem. Kazinovska kungs. Paldies priekšstādātāji. Desakunga ziņojumā ir atbilst, atbild uz daudziem jautājumiem, bet tur arī ir izaicinājums, kas ir tikai daļēji apskatīts. Un šeit es runāju par lauksaimniecības konkurētspēju Eiropā, par konkurētspēju pasaules līmenī. kas pēdējā laikā samazinās. Imports no trešajām valstīm ir saistīts ar dzīvnieku labturības standartu paaugstināšanu, un šie standarti ir jāievēro. Mums jānodrošina, ka standarti tiek ievēroti. Mums nevajadzētu runāt tikai par to, ka mums šie importētāji ir jāuzrunā. Uh, Mums ir jārunā par finansējumu sadalīšanu, par atbalstu lauksaimniecībai, kas viss jābalsta uz objektīviem kritērijiem. Un ir skaidrs, ka noteikti ir kaut kādas atšķirības, jo lauksaimniecības sektors dažādās valstīs arī atšķirās, bet viss ir jābalsta uz objektīviem kritērijiem. Un mēs šeit virzamies prom no tā, ko mēs teicām Lionziņojumā, jo objektīvie kritēriji ir solis uz atšķirīgiem tiešiem maksājumiem bez objektīviem kritērijiem. Nākošais runātājs. Es tikai divas lietas pieminēšu, negribu atkārtoties. Pirmkārt par lauku attīstību un netik labvēlīgā situācijā esošiem reģioniem. Ja mēs runājam par katalogu pasākumiem un piekļuvi lauku attīstības fondiem, uh, Mēs pieminējām, ka mēs atbalstīsim visinovatīvākos, visneordinārākos projektus, nodrošināt vislielāko e- elastību uz vietas. Man liekas, ka vajadzētu šeit skaidrojumu, kā tad mēs to darīsim. Un runājot par šiem reģioniem, ir tādas schēmas, sistēmas, kas ir ārkārtīgi svarīgas. Un ir svarīgi šīs lietas iekļaut un skatīt ziņojumā. Un tas viss ir jādiskutē KLP gaismā. Mums nevajadzētu novirzīties no šiem jautājumiem. Tas būtu jāvirza mūsu diskusiju centrā. Paldies! Smitkungs perfekti iekļāvās laikā. Pestinģers kundze. Paldies priekšsēdētāji! es gribētu norādīt, ka mēs runājām par ekoloģizēšanu pilmā, pirmā pilāra ietveros un par to, ka mums nevajadzētu apdraudēt to valstu darbu, kas jau daudz šajā jomā ir darījuši. Manā valstī uh, ļoti daudz zemnieku saņem naudu balstoties uz šiem te ekoloģizācijas pasākumiem. Ja mēs runājam par savstarpējās atbilst, atbilstības kritēriju izpildi, tad varētu rasties problēmas, ja mēs mēģinātu atrast citu pamatu šādu pasākumu izpildēju un naudas izmaksai. Kā jau iepriekšējie runātāji norāda, ir ārkārtīgi svarīgi izprast, vai mēs visi uz šo te jautājumu skatāmies no vienota skatu punkta. Ņemot vērā to, kas notiek iekšējā tirgū, uh, un e, to, kā attīstās vai aug cenas par graudaugiem, kas notiek, piemēram, cūgaļas ražošanas sektorā, pateicoties šīm te cenām. Mums ir jāizveido kaut kāda kompensēšanas sistēma zemniekiem. Mums arī ir jādara viss, lai mēs neradītu pretēju efektu. Kāds pieminēja, piemēram, tādus uh, netika attīstītas eh, vai netika labvēlīgā situācijā esošas reģions kā kalnu reģions. Piemēram, kaut kādi maksājumi, kas varētu tikt maksāti par to, ka uh, govis tiek turēts kopā ar teļiem. Gribēju arī norādīt, ka jaunie zemnieki ir pelnījuši īpašu uzmanību. Es gribētu apsveikt referenta priekšlikumus šajā jomā man liekas, ka šeit gan nepietiks tikai ar otrā pilāra pasākumiem. Man liekas, ka mums būtu drošāk jāiet uz priekšu, lai veicinātu jauno zemnieku interešu ieve, ievērošanu. Plaševičs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju runāt par KLP nākotni. Pirmkārt, gribēju pateikties Deskungam, kā jau to teica arī citi, jo šis ziņojums ir labs pamats darbam nākotnē, jaunu risinājumu meklēšanai. Un liekas, ka ziņojums virzās pareizā virzienā, jo patiešām redzam, ka ziņojumam rūp lauksaimniecības nākotne Eiropā. Ir skaidrs, ka jānovērš atšķirības starp jaunām vecām dalībvalstīm saistībā ar tiešajiem maksājumiem, Vienalga, kā KLP attīstīsies nākotnē, visas valstis tajā būtu jāiekļauj. Tomēr skaidrs, kā valstis atšķirās, jābūt atšķirīgai politikai šajās valstīs. Un tas, protams, nozīmē arī atšķirīgus tiešos maksājumus. Tomēr atbalsta līmenim nebūtu uh, jābalstās uz to, no kādas valsts zemnieks nāk. Jo līdzekļu sadalas principam būtu jābūt vienādam visiem zemniekiem. Mēs redzam, ka šajā ziņā pastāv diskriminācija pret dažām valstīm ir diskriminējošākā tieksme kā pret citām. Pirmajos desmit dalības gados zemnieki ir saņēmuši mazāk naudas nekā, ja nebūtu šīs diskriminācijas. Francijas revolūcijas gaitā tika runāts par brīvību, par brālību, bet šīs te lietas nav sasniedzamas, ja nav vienlīdzības un ja mēs nevaram nodrošināt taisnīgumu. KLP ietvaros ir jāizveido vienoti kritēriji zemnieku atbalstam un nevajadzētu pārāk ātri virzīties uz priekšu. Bez mikrofona. Albert. Albert, es no e-pastiem saprotu, ka jūs atkļūst par sociālistu. Un pat Britu lauksaimniecības ministrs, kas ir sociālists, eh, arī līdzīgi sacās, vai jūs varat apstiprināt to? Mums Britiem svarīgi zināt, no kurienes tas viss nāk. Nē, mēs priecāmies, ka jūs esat referents šim ziņojumam. Jūs esat deputāts, vienīgais deputāts šeit apā, kas vienīgais man atbalsta, kad es runāju par to, cik patiesi ir pasaules sasilšana, kad sakam, ka nevaram kontrolēt uh, laika apstākļus. Nu, šķiet, ka mēs varēsim rast kaut kādu vienotu saprādīgu lēmumu šai jautājumā nevar atbalstīt jūs tajā brīdī, kad jūs runājat par līdzfinansēju. Britu valdībai šobrīd nav nemaz līdzekļu, un viņi pilnīgi noteikti nevēlēsies atbalstīt šādu priekšlikumu. Un nodokļu maksājumniekiem tas, nodokļu maksātājiem tas nepatiks vēl vairāk, jo viņiem jau tāpat liekas, ka Eiropas Savienība pārāk daudz līdzekļu tērē citās valstīs. Augstāko griestu noteikšana arī, manuprāt, ir vienkārši laika šķērdēšana, nekad pie to nevienosimies. Nu, lūk, dažas sekundes tikai. Paldies! Nākamais ir Kierkekungs. Moje pytanie jest, gdzie mamy drugi filar? Man ir šāds jautājums. Kur tad, kas tad būs šis otrais pīlārs? Šis lauku attīstības pīlārs. Tas bija kaut kas tāds, kas nāca kā papildinājums pirmam pīlāram, kaut kas tāds, kas palīdzēja nodrošināt lauksaimniecības modernizāciju, tīpaši jaunajās dalībvalstīs. Jaunajās, da, dali, jaunajā, jaunajās dalībvalstīs bija ļoti vajadzīga šāda modernizācija, un pagātnē pirmā pīlāra ietveros pastāvošās netaisnības tika kompensēts ar līdzekļiem no otrā pīlāra. Un tad tiešām tik nodrošināta palīdzība modernizācijai, pārstruktūrēšanai, lauksaimniecībā, dalībvalstīs. Un nu, tas ir pirmais, pirmais punkts. Otrs, ko gribēju teikt. Kāpēc mēs baidamies no iejaukšanās, no intervences lauksaimniecības tigu, tirgu? Bez intervences tirgu lauksaimniecības tirgus pilnīgi noteikti izgāzīsies. Kāpēc mēs sevi maldinām? Un visbeidzot, komisijas iesniegtais ziņojums Eh, apgalvot to, ka reforma, panāks, panāks tikai to, ka reforma tiks īstenota, bet faktiski reformēts nekas netiks. Paldies. Dankeschön. Zuerst ein Dank an Klaus Kunze. Paldies. Paldies vispirms eh, Desa kungam par visu paveikto pie šī ziņojuma. Jautājums tiešām nav viegls, ir ārkārtīgi dažādi viedokļi. Uh, domas, kas jā, visas jāapvieno vienā ziņojumā, un cerams, ka mums pakāpeniski izdosies pie kaut kāda kopsaucēja arī nonākt. Nu, ļoti daudz dalībvalsts, piemēram, vispār vienkārši sēž un nogaida, gaida, kas tiks pieņemts, kāds lēmums tiks pieņemts. Un es domāju, ka mums vajadzētu paturēt, tur, turēties pie pir, spēcīga pirmā pīlāra. Finansējums lauksaimniekiem šķiet tiek pakļauts jau dažādu veidu korekcijām. Desa kungs ir ļoti veikli no tā izvairījies. Bet viņš ir sastapies arī ar vienu problēmu, respektīvi reģionālā pieeja. Nu, grūtības te ļoti labi atspoguļojas arī ar šo savstarpējās atbilstības principu. Čehiem, piemēram, pilnīgi dažādas pieejas. Eh, nu, tagad būs iespēja skaidri un gaiši pateikt, kas tad beigu beigās ir uh, šī Eiropas Savienība, veselīga vide, veselīgs ēdienas, skaista ainava, pārstruktūrēšana lauku reģionos. Nu, cerams, ka mums izdosies pārliecināties, ka ir arī atbilstīgi resursi šo mērķu sasniegšanai. Paldies! Vai Čehovskī kungs tālāk? E, Paldies, priekšsādātāji! Jaceks Vaisovičs nu pat runāja par brīvību, vienlīdzību brālību. Viņš teica, lūk, vienlīdzības mums nesot. Nu, es vēl gribu šeit izteikt nelielu korekciju. Es domāju, mums ir vienlīdzība. Mums ir divas vienlīdzības, es pat teiktu. Mums ir viena vienlīdzība, kas ir eh, paredzēta dažiem vecajiem dalību valstīm, nu, un tad otram. Tātad daži ir vienlīdzīgāki par citiem. Eiropā ir pilnīgi noteikti divi šādi atšķirīgi līmeņi. Mēs runājam par divu ātrumu Eiropu. Bet es domāju, ka pilnīgi noteikti ir arī vienlīdzības eh, trūkums starp šīm divām platformām, un tas atspoguļos KLP. Lai ko mēs arī nedarītu šīs reformas ietvaros, mums gal galā ir jāpieliek punkts šīm atšķirīgajām, atšķirīgiem reģioniem šai dažādajai vienlīdzībai, un jāpārliecinās, ka tiešām visas dalībvalstis saņem vienlīdzīgu attieksmi. Nu, protams, ka ir jābūt atšķirībām tiešajos maksājumos dažādu iemeslu pēc, bet, bet nekādā gadījumā šīs atšķirības nedrīkst rasties tāpēc, ka viena no valstīm, kurā strādā zemnieks, atrodas tādā vai citā Eiropas Savienības daļā. Mums ir jāskatās pāri šādām domstarpībām, šīm atšķirībām. Šīs, šīs atšķirības bija netaisnīgas. Nu, mēs taču šeit runājam par vienlīdzīgiem maksājumiem, taisnīgiem maksājumiem visiem. līdzekļu sadalīšanai jānotiek taisnīgā kārtā. Ir jābūt vienlīdzīgai attieksmei, lai mēs varētu sasniegt šos kopējos mērķus. Nu, tātad vēlreiz un vēlreiz atkārtoju. Gribu, lai ir vienādā attieksme pret katru dalību valsti. Paldies. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Es atvainojos, ka mēs te tādā pātrinātā kārtā mm, diskutējam par visu šo jautājumu. Mums bija šeit četri ģenerāldirektori un plašas diskusijas arī par citiem jautājumiem. Bet nu, tas, ko gribēju teikt, tātad tiksimies atkal Strasbūrā pirmdien, 7. martā, tiksimies 7. vakarā. Un tai brīdī dosim vārdu atkal Albertam, tā lai viņš varētu komentēt visu to, ko viņš šodien ir dzirdējis, atbildēt uz jautājumiem. Tad mēs, protams, dosim vārdu arī komisijas pārstāvim, kas tieši tāpat varēs attiecīgi komentēt visu dzirdēto un izklāstīt savu viedokli. Nu, tā tad mazliet vairāk laika būs. Bet tagad mēs gribētu pāris atlikušās minūtes izmantot koordinātoru sanāksmē. Albert, lūdzu! Alberts Des turpina. Paldies priekšādātājiem! Es tikai gribēju izmantot šīs atlikušās minūtes, lai pateiktos it visiem, kas izteicās šo pēcpusdienu. Jāsaka, es nebūtu nes sarūktināts dzirdot arī šīs kritiskās piezīmes, zināju, ka tās nāks. Es tās uzskatu drīzāk par konstruktīvām kritiskām piezīmēm, un tas ir nepieciešams. Un, kas attiecas uz pēdējā runātāja izteikumiem, te es gribēju norādīt, ka tajā brīdī, kad runājam par taisnīgumu un par uh, vienlīdzību, tad ir ļoti dažādi viedokļi par to, kas tad ir vienlīdzība, kas ir taisnīgi. Man ir bijuši ļoti daudz sarunas un ir ļoti atšķirīgi viedokļi arī tieši par šo jautājumu. Ja mēs atskatāmies uz ziņojumiem par lauksaimniecības sektoru, ko esam šogad, šonadēļ apsprieduši, tad redzēsiet, ka tieši tā ir tikpat daudz dažādu viedokļu eh, dalībvalstīs, cik šeit parlamentā, bet paldies par šīm lieliskajām debatēm, man būs tiešām par ko padomāt, un ar nepacietību gaidīšu mūsu nākamo diskusiju raundu Strasbūrā. Paldies Albertam, paldies visiem citiem. Ne. Es ļoti atvainojos komisijas pārstāvim, ka nevaru dot viņam vārdu. Mēs tiksimies, kā jau teicu, atkal Strasbūrā, lai turpinātu debats par šo jautājumu. Tagad gribu lūgt koordinātājus palikt šeit, nu burtiski uz minūtīti, lai mēs varam eh, izlemt visu, kas saistīts ar pirmo punktu. Okay, okay,